So, dear colleagues, let's start our. Dārgie kolēģi, sāksim mūsu sanāksmi, pieņemot darba kārtību. Paldies, man ir vairāk paziņojumi. Pirmkārt, jaunākā informācija par trialogiem. Trešais Uh, trialogs par prospektu regulē notika 29. novembrī. Diskusijās bija runa par monetāriem sliekšņiem, par eh, minimālo informācijas atklāšanas režīmu, otrajām emisijām, prospektu eh, kopskats, eh, kompetento iestāžu pilnvaras un valodas un vēl citi jautājumi. Ir panākts progress dažos no šiem tematiem. Diskusijas tika skarts arī tehniskais darbs, ieskaitot par prospektu prasībām ir faktori, kas jā, jāizklās prospektos um, sadarbība attiecībā uz atsaucēm, pasportu, um, pase un notifikāciju. 7. decembrī šonadēļ būs ceturtais trialogs par koordinātoru sanāksmi 21. novembrī iecelšanu CCCTV Eiropas tautas partijas, izsitī bija sociāldemokrāti, hibrīdi, um, hibrīdi nesakritības starp valstīm, sociāldemokrāti uh, audei dubultais uh, ziņojas par dubultiem jautājumiem. Kredīti institūcijas investīciju firmu Eh, zaudējumi, Eiropas tautas partija zaudējumu absorpcija EBRD, Eiropas tautas partija vienotā pakotne ar pakļautību, kā atsevišķi jautājumi tomēr iekļauts arī pakotnē. Sirdā revīzija sociāldemokrāti, galvenie galvenās obligācijas ECR. Cetas atzinums birojas ziņojas par maksātnespēju attiecībā uz 54. noteikumu ALDE. Tātad tāda ir tāda jaunākā informācija līdz 10. decembrim par Brexit. Uh, ir jāsniedz jaunākā informācija sekretariātam, jāsniedz vairāk informācijas par konkurētspējas politiku. Tika pieņemts lēmums 4. decembrī 2017. Gada, gadā pielikt klāt vēl papildu sanāksmi. Salāki temati 2017. gada sesijai Panama dokumenti. Mm, jautājumi par to, kādas mācības var iegūt otrā sesija, Banku Savienība un vienotais uh, Eiropas Savienības tirgus finanšu pakalpojumiem. Tiks nosūtīts, nosūtīt vēstulī, vēstulē Eiropas fiskālai padomēji, mēs pieprasīsim uzklausīšanu, un koordinātori vienojās. Mm noteikti divi bija ekonomisko dialogu pēc eh, Eiropas semestra ekonomiskā dialogu 12. decembrī. Fokusēsimies uz makroekonomisko programmu Grieķijā un deleģētie akta ADD februārī ar CD un, ja nepieciešams, uh, meklēsim papildu laiku uh, pretnaudas atmaksāšanas uh, tiesību aktam. Nu, katrā ziņā rakstveidā būs sīkāks ziņojums par šo mūsu koordinātoru sanāksmes lēmumu daļu. Un noslēgumā paziņojums par gulāru ziņām. Zaļo koordinātoru pieprasīja, lai sekretariāta analīze attiektos uz visiem pantiem, ne tikai uz 19. pantu. Koordinātori apspriedies jaunāko dokumentu decembra sanāksmē. Nu, šie paziņojumi bija gari, un tagad mēs varam pārāt pie mūsu darba kārtības. Vēros sveikt Mārtiju Heitemāki kungu. Eiropas statistikas pārvaldības konsultīvās padomas SGAB vadītāju priekšsēdētāja šī organizācija sniedz pārskatu par Eiropas statistikas sistēmu attiecībā uz Eiropas statistikas prakses kodeksu īstenošanu. Vēlamies arī atgādināt svarīgu noteikumu, ka prezentācija par Eskeban ziņojumu, ko esat saņēmuši. Nāk īstajā brīdī, lai nodrošinātu mūsu debats arī attiecībā uz profes, profesionālo neatkarību, atbildību un objektivitāti Eiropas statistikas pārvaldības konsultīvā padome. Mēs to apspriedām arī ar Georgiju kungu un Rademākeru kungu mūsu darba grupā vēlos arī uzsvērt, ka ESCAP ir cieši ievērojis procedūru jaunajā Eurostata direktora iecelšanā. Un um, to apstiprinās Rademākar kungs. Tas ir viss, kas man ievadvādām sakāms, un tagad došu vārdu Ētimāki kungam. Esiet sveicināts vārds jums. Paldies priekšstādātāji. Paldies par šo iespēju izklāstīt ESCAP ziņojumu Ekon komiteja ESCAP pārvalde. Padomē ir eh, seši locekļi, ārējie pieci locekļi Pilāra, Mārtiņa Kucman, bijušais Spānijas statistikas pārvaldes vadītājs, un Enrico Giovannini, bijušais Itālijas statistikas pārvaldes priekšsēdētājs, statistikas uh, institūcijas um, priekšsēdētājs un arī bijušais darba ministrs Itālijā. Ohara kungs, Itāli, īrijas statistikas padoms vadītājs Marijas Porfiriju, valsts uh, administrācijas profesors Rumānijā un Kventi Hops, bijušais uh, statistikas institūta vadītājs. Tāpat kā iepriekšējos gados ESCAP uh, Ziņojums skata par eh, izaicinājumus, ar kur saskars Eiropas statistikas eh, sistēma eh, rīcības kodeksa īstenošanā. Šogad īpaši uzmanību pievērsām diviem jautājumiem. Izaicinājums saistībā ar daudzu datu resursu izmantošanu, lielajiem datiem un cik svarīgi ir saglabāt uzticēšanos oficiālajai statistikai. Aprobežošos ar trim galvenajiem punktiem. Pirmkārt, Es, ka padomē mēs uzskatām, ka rīcības kodeks netur līdzi izaicinājumiem attiecībā uz daudzo datu resursu un lielo datu izmantošu. Digitālas ekonomikas izaugsme ir padarījis pieejams milzīgus datu mm, eh, daudzumus no dažādiem avotiem. Protams, šie dati ir jāizmanto taču ir jābūt piesardzīgiem, izmantojot šāds dats Eiropas statistikas vajadzībām, jo datu salīdzināmība ir pamatprasība. Šī apsvēruma dēļ es kādu iesaka izvērtēt daudzo datu resursu kvalitātes izvērtējumu un skaidrs atsauc uz daudzajiem avotiem nākošajo rīcības kodeksa versijā. Otrais izaicinājums, ar kur saskars Eiropas statistikas sistēma, ir nepieciešamība saglabāt, palielināt uzticēšanos statistikai. Īpaši tad, kad uh, uzticamība uh, cieš uh, attiecībā uz uh, ne, nelabvēlīgu izmantošanu. S slikti dati, uh, neusticami dati tiek izmantot politisko vēstījumu Uh, izvirzīšanai. Tiešsaistē ir pieejama visā datu un uh, ar tiem var, uh, tos var pasniegt kā statistikas datus un izmantot nepamatotam, nepamatotiem politiskiem vēstījumiem. Un līdz ar to sabiedrība tiek maldināta un pastāv risks, ka tā neusticēsies nekādiem statistikas taktiem, arī tiem, ko publicē oficiālā statistikas iestāde. Tātad SGAB ir jādara vairāk, lai palielinātu uzticēšanos oficiālajiem statistikas datiem. Īpaši augstu mēs iesakām to, lai statistikas pārvaldes vairāk iesaistītos ar pilsonisko sabiedrību, lai veicinātu oficiālo statistikas datu vērtību. Statistikas iestādēm arī ir jābūt gatavām aizsargāt savus statistikas datus, ja tie uh, no sabiedrības viedokļa tiek nelabvēlīgi izmantot. Trešais punkts tagad pieejam pie ESCAB izvērtējuma attiecībā uz rīcības kodeksta īstenošanas progresu. Mēs esam atgriezušies, atgriezušies pie jautājuma par Eurostat ģenerāla direktora iecelšanu vai atcelšanu. Jūs, priekšstādātāji kungs, to jau pieminēt. Tas attiec uz ģenerāla direkt, Eurostat ģenerāla direktora ģenerāla direktora iecelšana nākotnē, un procedūras ir jāizklāsta likumā. Atlases kritērijiem kandidātiem ir uh, kandidāta atlases kriterijiem jāiekļauj uh, šo cilvēku reputāciju un pieredze tajā jomā, kas saistīta ar Eirostat misiju. Tikos ar komisāru Taisen, un Eskab ir uzrakstījis arī vēstuli viņai par šo pašu jautājumu. Tagad mēs, protams, esam priecīgi par to, ka komisija pieņēmusi lēmumu ievērot atvērtu atlases eh, procedūru, lai ieceltu jauno Eirostat ģenerāldirektoru visumā ir progress rīcības prakses kodeksa īstenošanā un arī kolēģi izvērtējuma procedūrā. Es kādu ierosinu uzlabot pieejamību informāciju par Eiropas statistikas datu pieejamību. Vēlos izteiktos īsi un tā tad rezumēšu, kā šī gada Ziņojumā ir 16 ieteikuma attiecībā uz izaicinājumu par uh, daudzo uh, resursu izmantošanu un attiecībā uz uh, progresu rīzības kodeksta īstenošanā Eiropas statistikas sistēma. Priekšsēdētāji ar to arī savu stāstīšanos esmu beidzis. Paldies! Paldies! Liels paldies par prezentāciju! Cik saprotu, tad tagad esat apmierināts ar procedūru, kā tā ir definēta Eirostat mērķiem. Um, as you know, also we uh, engaged in the framework and new regulation of statistics. Jā. In, uh... Tas attiecas uz jauno regulējumu, kur uh, tiek stiprināta parlamenta loma, tajā pašā laikā ievērojot komisijas autonomiju attiecībā uz iekšējo kandidātu izvirzīšanu. Tas ir ļoti interesants jautājums, par to jūs īsi arī runājāt, un tad vēršos pie kolēģiem. E, Pereš, kundze, lūdzu. Paldies par šo izklāstījumu. Priekšstādā kungs vēlos atgriezties pie jautājumu par uh, Ernešara kunga sekotā iecelšana. Diemžēl viņam bija jādodas pensijā, kaut arī viņš bija sācis uh, svarīgu priekšlikumu uh, par to jautājumu, kas man ļoti nodarbina. Tas ir, piemēram, saistīts ar statistikas datu kvalitāti sociālajā jomā, lai panāktu labāku līdzsvaru starp politisko jomu, ekonomiku un sociālo jomu. Taču vēlos atgriezties pie šīs procedūras. Mēs esam mainījuši procedūru, ievērojot komisijas neatkarību, lai parlaments tiktu iesaistīts šajā lietā. Kāda jūs skatījumā ir Eurostat direkcijas nākotne un neatkarība Eurostatā. Šīs ir e, Eiropas debats un arī nacionāla līmenī tās notiek. Kad Eurostats sniedz e, konsultācijas komisija, tad mēs redzam, kā tiek pārskatīts tas, kā tiek ievākti dati par sociālo jomu. Tātad tas maina arī padoms lomu un par uh, harm, datu harmonizēšanu attiecībā uz tiem datiem, ka tiek saņemti no dalībvalstīm. Kāda jūs skatījumā būs uh, Eurostat neatkarība nākotnē un kā Eiropas parlamentu var šajos procesos iesaistīt, uh, ieceļot jaunu ģenerāldirektoru? Kas jūs skatījumā ir prioritāte? Kas jūsu skatījumā ir galvenie elementi? Un otrais jautājums, protams, ir saistīts ar statistikas režīmu izmaiņām Grieķijā. Mēs esam izveidojuši darba grupu par atbalsta programmu. Mums ir bijuši viedokļu apmaiņa ar Grieķijas statistikas pārvaldes bijušo vadītāju. Tas ir būtisks elements, lai atjaunot uzticēšanas no statistikas pārvaldēju, un skaidrs, ka tas ir arī Eurostat interesēs. Pavisam tieši. Kā jūs, es kāp redzat šo notikumu gaitu, vai jums ir kas īpaši mums sakāms par Grieķijas sistēmas izmaiņām, kas tur vēl darāms, un kam mums, kā deputātiem, būtu īpaši jāpievērš uzmanību, skatoties, kā situācija attīstās. Paldies! Thank you. Paldies! Paldies par ļoti svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt, Par Eurostat neatkarību runājot. Šis jautājums tika ļoti gari pārunāts. Tad bija pirmā Grieķijas statistikas krīze, un bija dažādi priekšlikumi mainīt Eurostatu. Nobeigumā tas rezultāts, pie kura nonācām, bija tas, ka lielākā mērā tiktu kontrolēta Eurostat neatkarība. Un, protams, ka ļoti svarīgi arī bija grozītā regula numur 223, kur parlamentam tika piešķirt ļoti svarīga loma. Lai arī atlases eh, procedūra netika iekļauta konkrēti likumdošanā, ideja par Eurostat ģenerāla direktoru iecelšanu balstoties uz objektīviem kritērijiem saistībā ar kompetenci attiecīgajos jomās bija noteikts un atrunāts. Un tas arī man deva iespēju atsaukties uz to, kāds ir bijis jaunās regulas mērķis. Lai īpaši izceltu to, Cik ļoti svarīgi ir komisijai sekot šāda veida procesam? Ko netieši norāda jaunā likumdošana, lai arī melns uz balta tas nav atrunāts likumā. Otrakārt, tobrīd bija risinājums izveidot ESKA un šai struktūrai tika piešķirts mandāts uzraudzīt Eiropas statistikas sistēmu saistībā ar Nacionālajiem statistikas institūtiem un arī Eirostat, jo īpaši. Manuprāt, šobrīd mums ir visai labi līdzsvarota sistēma, kad ir izvērtēti šie elementi, un katru gadu tiek arī vērtēts, kādā veidā, kāds ir eskaps sniegums savā mm, lomā, kā Eiropas Savienības statistikas institūtam. Turklāt man arī jānorāda, ka tad, kad tika pārunāta reforma, bija pilnīgi skaidri saprotams, ka statistikas iestādes nedalība valstī, ne arī komisijā nevar būt pilnīgi neatkarīgas, līdzīgi kā, piemēram, ir centrālās bankas. Vienmēr tās ir daļai saistīts ar administrāciju, bet, lai to risinātu, ir iespējams um, noteikt priekšnosacījumus. Piemēram, profesionālā integritāte attiecīgajai struktūrai, tas būtu šeit konkrēti jāievēro Eirostat. Un otrs jautājums saistībā ar Grieķiju un kāda ir ESKA loma šeit. Esam izstrādājuši vairākus atzinumus par Grieķijas statistikas datiem. Un bija arī novērojama pozitīva lietu attīstība. Bet tad jau atkal nācās atgriezties pie juridiskās procedūras pret iepriekšējo Eirostat vadītāju un viņa diviem kolēģiem. Šīs juridiskās procedūras tika uzsāktas saistībā ar it kā nepatiesu da datu iesniegšanu, ko Eurostat bija apstiprinājis. Un tas pilnībā esot it kā atbildes Eiropas prasībām. Mums bija ļoti nopietnas bažas par to, ka atkal ir jāuzsāk, šā, jāuzsāk šāda tiesvedība pret iepriekšējo Grieķijas statistikas iestādes priekšsēdētāju un viņa diviem kolēģiem. Ko var darīt ekon komiteja un ko varam darīt mēs? Manuprāt, tas, ko esat jau paveikuši, ir patiešām svarīgi esat uzkla organizējuši uzklausīšanas, ir organizēta arī debate ar bijušo Grieķijas statistikas iestādes priekšsādātāju, kā arī Āremahi kungu. Un savā ziņā tādējādi esat pievērsuši uzmanību šim jautājumam. Un, manuprāt, tā ir tā maigās varas kompetence, kāda ir Eiropas iestādēm tāda ir jūsu rīcībā. Nu, un, manuprāt, tas ir tiešām svarīgi, lai visi būtu informēti par to, kāda ir šī jautājuma fona informācija, kāda ir fakti un kāda ir pieredze. Jū. Paldies! Manuprāt, ļoti vērtīga viedokļu apmaiņa. Un, protams, tā bija pārraidīta arī internetā, tādēļ bija publiski skatām. Arī man būtu daži jautājumi. Pirmkārt, jūs atsaucāties uz vairākiem būtiski svarīgiem uh, reformu procesiem, lai uzlabotu likumdošanu Eiropas statistikas satvers, rīcības kodeks, regula 223. Tad gribētu jautāt, vai tagad esam jau nonākuši pie īstenošanas fāzes? Vai jums šķiet būtu svarīgi domāt arī par citiem uzlabojumiem vai grozījumiem esošajā satverā, rīcības kodeksā, budžetā vai jānāklājā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem, kā jau zināt, tad pie dažiem jau tiek strādāts. Un otrs jautājums. Jūs savā ziņojumā jau atsaucāties uz esošo politikas vidi un statistiķu lomu tajā. Arī saistībā ar to, ka bieži vien izvairās no nepatiesu datu um, atklāšanas, tādiem datiem, kas jau ir iesniegti. Tad gribētu jautāt, kā jūs raugāties uz šo lomu, kā to varētu stiprināt un kā panākt šo ļoti delikāto līdzsvaru saistībā ar ļaunprātīgu datu izmantošanas mērķi. Un vēl nobeigumā kāds konkrētāks jautājums, varbūt atbildēsiet, varbūt ne, saistībā ar dažiem no indikatoriem, par ko notiek diskusijas arī ekonomiskā līmenī. Un diskusijas ir arī par statistikas pusi un dimensiju diskutējam par vienkāršošanu, par mūsu fiskālo noteikumu uzlabojumiem, un ir ļoti plašas diskusijas, novērojams arī padomē, par to, kā dažus no indikatoriem var definēt, jo īpaši saistībā ar struktūrālo deficītu. Ar ļoti lielu interesi uz, izlasīju ECB komentāru par indikatoriem, bet tika norādīts, ka šie indikatori netiek izmantot, jo tos var izmantot tie, tik ļoti dažādā veidā, ka, nu, vienkāršāk tos neizmantot. Tomēr tieši pretēji jāsaka, tas ir viens no mūsu esošā fiskālā satvera um, pamatpīlāriem, kā jūs to raugāties tādēļ. Paldies! Trīs patiešām ļoti svarīgi jautājumi. Pirmkārt, vai tiesiskais saturs šobrīd ir adekvāts, vai tas ir pietiekams? Atbild, manuprāt, jā. Ir panākts visai labs līdzsvars saistībā ar tiesiskajām prasībām un pienākumiem. Bet jūs jautājat arī par rīcības kodeksu. Eskaf valde uzskata, ka ir nepieciešams aktualizēt rīcības kodeksu, jo jaunie izaicinājumi, kas ir saistīti ar vairākiem datu avotiem un lielajiem datiem, nu, šobrīd ir pieejams uh, liels apjoms datu. Jautājums par to, kā šie dati tiek izmantot oficiālajā statistikā, lai statistikas dati būtu salīdzināmi Eiropā. Tas ir liels izaicinājums. Tas ir izaicinājums visām statistikas iestādēm. Bet, vēl jau svarīgāk, Eiropai ir vienoties par to, kā šos datus izmantosim, jo mūsu rīcība politika lielā mērā ir atkarīga no datiem un no tā, vai dati ir salīdzināmi. Otrs jautājums, ko uzdevāt. pēc patiesības politika tā sauktā, un jautājums par to, ko varētu darīt statistiķi šajā kontekstā. Statistiķi ir pilnīgi neatkarīgi, tomēr izmantošu kādu piemēru. tika pārskatīti šī gada sākumā īrijas IKP dati. Īrijas IKP pieaugums 2015. gadā tika pārskatīts pat par 26,3%, un ir pilnīgi skaidri iemesli, kādēļ tas notika. Tomēr gan Eiropas gan arī nacionālā līmenī varēja būt pieejama vairāk papildus informācija jau iepriekš, kas būtu skaidrojis iemeslus, kādēļ tas bija nepieciešams. Ja tiek piedāvāti tikai fakti, bet netiek sniegt skaidrojumi, tad nav arī pārsteidzoši, ka cilvēki neuzticas oficiāliem statistikas datiem. Un iespējams šeit jārunā arī par tādu vispārīgāku komentāru. Nu, piemēram, žurnālisti iespējams vēlētos iegūt papildus informāciju, tīri fona informāciju konkrētai statistikai. Un mūsdienās ir ļoti plašs žurnālistikas lauks, kur um, nepieciešami dati. Un iespējams, ka tas varētu veicināt sapratni par statistiku kā tādu. Un tajā pašā laikā veicinātu arī uzticību oficiāliem statistikas datiem. Un tas ir fakts, ka uzticības statistikas datiem šobrīd nav vis īpaši augstā līmenī Eiropā. un tas noteikti kaitē Eiropas politikai, jo mūsu rīcība politika lielā mērā tomēr ir balstīta uz statistikas datiem Eiropas Savienībā. Un vēl nobeigumā jautājums jūs jautājat par indikatoriem un jo īpaši struktūrālo deficītu. Ja drīkst, komentēšu arī šo jautājumu lai arī jāatzīst, ka tas nav pilnīgā ESCAF mandātā. Ir ļoti skaidra ekonomiskā loģika par struktūrālo deficītu izmantošanu. Tāda uzticama fiskālā politika tai vajadzētu ņemt vērā šo statistikas informāciju, lai novērtētu valsts potenciālo sniegumu. Un tādēļ šeit ir ļoti pamatot loģika apsvērumiem, lai izmantot struktūrālo defini, deficītu ekonomikas politikas izstrādē. Un kā jūs minējāt, tad šīs normas lielā mērā un daudzos veidos ir balstītas uz rīcību politikas um, priekšlikumiem saistībā ar struktūrālo deficītu. tas, manuprāt, ir pārliecinošs uh, iemesls, kādēļ izmanto struktūrālo deficītu. Tālāk jānonāk pie jautājuma par mērījumiem. Un tas, ka ir ļoti sarežģīti izmērīt, tam nevajadzētu kalpot par atrunu sliktas politikas izstrādēji. Ja redzam zināmas problēmas vai zināmus mīnusus attiecībā uz metodēm, tad uh, ir jāuzlabo metodas. ir jāmēģina pārvarēt šos trūkumus. Un nobeigumā vēl gribētu norādīt, ka pasaulē tiek izmantots dažādas metodes struktūrālā deficīta mērīšanai. Nu, piemēram, ASV CBO izmanto metodes, kam es personīgi dodu priekšroku pretstatā tām metodēm, kas tiek izmantotas Eiropā, bet, nu, tas jau cits jautājums. Tas, ko gribēju ar to pateikt, ir tas, ka koncepcija kā tāda ir loģiska un, ja ir problēmas ar mērījumiem, tad ir jārisina problēma ar mērījumiem, nevis jāizvairās no jautājuma kā tāda. Thank you very much. Paldies. Vai kādam vēl ir jautājumi? Ja nē, tad šīs diskusijas varam beigt. Liels paldies, ka ieradāties, Hetemāki kungs. Es ceru un domāju, ka mēs arī turpināsim regulāri sazināties. Paldies! Thank you. four. We can start no, with your point. So we can move to our point. Varam ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta. Eiropas pusgads ekonomiskās politikas koordinācijai. 2017. gada izaugsmas pārskats referents ir Hokmarka kungs. Viņš ir iepazīstinājis mūs ar savu ziņojumu uzmetumu. Lūdzu, došu jums tagad vārdu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Mums jau par um, gada izaugsmas pārskatu ar dažiem referentiem bija diskusijas. Manuprāt, šie dokumenti ir no dienu būtiski. Mēs uh, radām tādu kā satvaru diskusijām un uh, jādomā, ko tad komisija ir nolūkojusi darīt vēlāk, izmantojot konkrētas politikas, ņemot vērā mūsu rīcībā esošās normas. Uh, Gribēju atzīmēt, ka Eiropas Savienībā ir vērojama izaugsme. Mēs uh, vērojam tādu uh, lēnu ekonomikas atveseļošanos. Tas arī ir noticis pateicoties eh, monetārai politikai, kas ir bijusi ļoti dārga, un tādu mēs nevaram piekopti uz ilgu laiku. ECB prezidents teica, nu, ka tādā vīzē mēs nevaram turpināt bezgalīgi, jo tas ir saistīts ar finanšu riskiem. Līdz ar to uh, izaugsme Eiropas Savienībā ir ļoti trausla. Mums, protams, ir jāizteno reformas, Tādā veidā mēs uh, izaugsmi varam padarīt tādu stabilāku un ilgspējīgāku. Tāpat ir jāpiesaista investīcijas, lai Eiropas tautsājumniecība kļūtu uh, konkurētspējīgāka. Un es domāju, ka lielākā daļa no mums ir viens prāts, ka ir uh, jāstrādā tieši tādā virzienā. Un tad atkal var runāt par stabilitātes un izaugsmas paktu. komisija runā par tādu elastīgāku pieeju un tas noteikti būs viens no galvenajiem tematiem politiskajās diskusijās turpmāk, bet es gribēju uzsvērt sekojošo, kad ir tādi nedroši, neparedzami laiki, Mēs nedrīkstam ļaut sašķobīties Eiropas stabilitātes fundamentam, un to veido stabilitātes pakts. Ja būs nedrošība, par šo paktu, tad Eiropas ekonomika arī būs tādos nedrošos ūdeņos. Priekšsēdētāji kungs, nu, vairāk eh, nedrošības, neskaidrības Eiropas ekonomikā mums nav nepieciešams. Un katrs eh, var pārliecinātos, pastoties eh, apkārt uz notiekošo, ka mums ir nepieciešama stabilitāte un stabilitātes pakts tādu rada. Manuprāt, ja mēs mēģināsim tagad apšaubīt mūsu juridisko bāzi, uh, sāksim te tagad iztirzāt stabilitātes paktu, tad mēs noteikti nelabvēlīgi ietekmēsim Eiropas Savienības kā investīcijām drošas vietas nākotni. Runājot par pēdējā laikā piedzīvoto, mēs redzam, ka deficīts nav radījis izaugsmi. Deficīts ir novedis tikai pie lielākiem deficītiem, pie um, augstiem parādiem un vēl pie lielākas nedrošības. Ja ekonomika varētu stimulēt pateicoties lielākajiem deficītiem, nu tad ļoti daudzās valstīs mēs būtu redzējuši augstāks izaugsmas rādītājs nekā šobrīd. Jā, deficīti Eiropas ekonomikā mums nepatīk mēs pieredzējām, ka deficīti rada lielākus parādus, augstākas procentu likmes, mazāk tiek veiktas struktūrāls reformas. Un deficīts rada konkurētspējas trūkumu uz ilgu laiku. Jo vairāk mēs uh, ejam pa šo deficītu taciņu, jo vairāk sašķobās Eiropas ekonomikas pamati. Tās dalība valsts, kurās ir um, īstenotas uh, struktūrālas reformas un konsolidēti budžeti, ir bijis izaugsme, ir uh, radušās jaunas darba vietas. Tādēļ mums ir jāizvēlas tāda metodika, jo citādi nonāksim vēl lielākās un smagākās problēmās. Esmu dzirdējis, daži kolēģi apgalvo, ka pateicoties deficītam, mēs varam radīt uh, kaut ko labu un panākt izaugsmi, bet nē, tieši pretēji. Tās valstis, kurās deficītam ir tendence plēsties plašumā, uh, nav pārāk uh, labi izaugsmas rādītāji, bet ja ir bijusi fiskālā konsolidācija, stabilizēti budžeti, arī uh, platformos, kuras balstās jaunas darbvietas, investīcijas un izaugsmi, ir daudz, daudz uh, grodāk un stabilāk. Jāparūpējas, lai ekonomikas politika tiktu balstīta uz izaugsmi, jo citādi taupība radīsies uh, iekļūstot aizvien dziļākos un dziļākos deficītos. Un, ja mēs runājam par uh, likumīgiem aspektiem, likumdošana ir spēkā. Un komisijai ir jāskatās, kā tā tiek īstenota. Bet komisijai nav jāmaina mūsu rīcībā esošie likumi, tai vienkārši ir jāparūpēs, lai dalība valsts tos piemēro. Eiropas Savienībā ir kopīgi likumi, un uh, tas ir mūsu uzticamības mugurkauls. Mums noteikti ir jādiskutē par kvalitatīvāku budžeta politiku. Priekšsēdētāji kungs nekad neesmu sapratis, kādēļ tik daudzi runā uh, par uh, šo 3% likmi, ka deficīts nevar būt uh, augstāks vai pārpalikums nedrīkst būt augstāks, bet mums jādomā par 100% ieņēmumiem, ņemot vērā to uh, naudu, kas ir dalību valstu kasēs. Un tad, kad kaut kas ir uzlabojies, tad varam uh, ņemt vērā šo tri, mīnus 3% punktu. Un vienmēr tad varēs aiz, aizbildināties ar kādu budžeta pozīciju, sakot, ka tur nu noteikti nevar līdzekļus samazināt, un tādā veidā cilvēki attaisnos uh, augstākus deficītus. Nu, mēs nevaram tikai uh, akli sekot likumdošanai, mums ir jāparūpējas par reformu īstenošanu un uh, jākonsolidē valstu budžeti. Gribēju tikai piebilst, ka es un mana grupa vēlas, lai komisija rīkojas kā līgumu sargātāja, ņemot vērā likumdošanu, kas ir spēkā ES. Ar nepacietību gaidu turpmākās diskusijas ar ēnu referentiem. Es eh, nešaubos, ka tādas izraisīsies. Nu jā, mums ir viedokļa atšķirības eh, vēl tā maigi sakot, bet mums kā Eiropas parlamentam ir jāgādā par likuma burta un garu ievērošanu. Paldies! Paldies! Paldies, Hokmarka kungs! Tagad uzstāsies ēnu referenti Pedro Silva Pereira SD grupas vārdā. Thank you, Chair. Let me... Paldies. Gribēju pateikties referentam. Esmu pārliecināts, ka varēsim labi sadarboties, lai atrastu visveiksmīgākos kompromisus. Jā, referenta kungs teica, ka mums ir darba pilnas rokas, ja mēs patiešām vēlamies uh, panākt vienošanos un uh, kaldināt kaut kādus kompromisus. Un ņemot vērā atšķirīgus viedokļus politiskajās grupās, tas, protams, uh, nebūs vienkārši. Bet es uzskatu, ka tas ir iespējams, uh, tas jau ir. Uh, atmaksājies, tas jau ir eh, tapis pierādīts līdz šim, tādēļ mēs noteikti varam sagatavot tādus kompromisus, kas pietiekami labi ilustrē parlamenta politisko grību. Pirmām kārtām daži vārdi par situāciju kā tādu. Jā, Eiropas Savienībā ir vērojama ekonomiskā atveseļošanās, tā gan notiek ļoti lēnītēm, un ir liels diverģences problēmas dalību valstīs, it sevišķi Eirozonā. Komisija mums teica, ka ir jārīkojas citādāk. Mēs esam pieņēmuši dokumentus iepriekš runājot par investīcijām, konverģenci, atveseļošanos. Šo dokumentu nosaukumi vienmēr ir ļoti dažnīgi. Bet komisija tagad mums teica, kā jau Hopmarka kungs minēja, ka monetāro politiku ir jāpapildina ar citu, uh, citiem instrumentiem it sevišķi fiskālo un struktūrālo politiku. Bet tagad viņi teica vēl kaut ko. Komisija. Sacīja. Ka monetārā fiskālā politika ir jāizmanto bet ir jādomā arī par citām politikas um, jomām, lai varētu garantēt ilgspējīgu atveseļošanos. Un ir jādara vairāk uh, fiskālās politikas jomā. Nu, ja tā varbūt ir diezgan jauna paradigma no komisijas puses. Eiropas debatēs tas nav nekas jauns. Eiropas centrālā banka jau pieprasīja proaktīvāku pieeju fiskālajai politikai. Komisijas priekšlikums ir ar ieteikumiem pozitīva fiskālā nostāja Eirozonā. Eiropas komisija pat uh, nāca klajā ar skaitļiem, uh, 0,15 uh, no IKP. Tas ir politiskas dabas priekšlikums, ko izteikusi komisija. Mums vajadzētu sev uzdot jautājumu. Ko mēs, kā parlaments, varam atbildēt komisijai tādā politiskā vīzē? Jā, nu, Mēs labi, mēs varam teikt, ka mēs esam pieņēmuši zināšanai šo priekšlikumu. Man patiktu, man paprātam būtu tāda pozitīva Eiropas parlamenta pieeja, jo tur ir runāts, tur lietas ir saukts īstajos vārdos, runāts par patiesajām problēmām. Ja mēs vēlamies investīcijas, cīnīties pret bezdarbu, Mums ir jāparūpēs, lai fiskālās politikas uh, veiktspēja būtu tāda ar plusa zīmi. Komisija nesaka, mums vajadzētu tagad, nu, aizmirst un atstāt novārtā stabilitātes un izaugsmas paktu. Te nav jāizvēlas starp vai, vai nu vienu, vai nu otru. Mēs apzināmies, ka ir iespējams sasniegt rezultātus, ņemot vērā arī tādu ļoti labu valsts budžeta plānošanu. Tāpīgs politika arī var radīt problēmas un nemaz, nu, nevienmēr vainagojas ar tik stiliem rezultātiem. Manuprāt, parlamentam vajadzētu organizēt debates par šo priekšlikumu. Nu, nevajag tā vienkārši to ignorēt, mums arī ir jāsagatavo savu politiskā pozīciju. Es saprotu. Ir daudz bijis, daudz bijis diskusiju par šīm normām, likumiem, par to auglīgumu. Bet man šķiet, ka nevajag šeit atsauci uz Eiropas komisijas uh, nepieciešamību izmantot uh, tās rīcībā esošos instrumentus. Tā ir atsauce par uh, sankcijām pret Spāniju un Portugāli. Un jāsaka, ka parlamenta pozīcija bija visai nepārprotama. Tā ir izvēle un mēs lēmām, ka sankcijas abām valstīm nevajag piemērot. Es gribētu teikt, ka tāda ir mūsu politiskās grupas nostāja un gribēju vēl dažus vārdus piebilst šeit par investīcijām. Komisija norāda, ka ir nepieciešams investīcijas. Referents arī to atzīst savā ziņojumā. Bet atsauces uz investīcijām ir saistīts ar investīciju plānu Eiropai. Un man šķiet, ka komisija vēlas pagarināt uh, investīciju plānu un parlamentam uz to noteikti ir jārieģē. Visu beidzot, uh, sociālās problēmas un konverģence. Mums ir jārunā skaidra valoda. Mēs runājam par atšķirībām dalībvalstīs, kas īstenībā nāk par ļaunu Eiropas projektam. Nu, rezumējot, katrā ziņā esmu pārliecināts, ka mēs varēsim labi sadarboties, lai rastos labi kompromisi. Paldies! Paldies! Roberts Zīlē, kā ir grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlējos pateikties referentam un Gunāram Hokmarkam. Un Jā, jūs ļoti pareizi arī teicāt, ka ne visi šeit esam vienisprātis. Jūs um, savā teksta versijā analizējat galvenās eirozonas problēmas, augsta deficīti, budžeta pārādi, investīciju trūkums un struktūrālu reformu trūkums dažās dalību valstīs. Tas rada uh, arī visai nelabvēlīgu politisko uh, gaisotni dalību valstīs. Es gribēju um, atsaukties uz referentu teikto, ka nevajadzētu mainīt, uh, grozīt stabilitātes un izaugsmas paktu. Mums arī ir jāsaprot, uh, kādas funkcijas, kādas kompetences ir katrai ES institūcijai. Man šķiet, ka uh, ziņojums būtu tikai ieguvējs, ja mēs nosauktu vēl citas problēmas. Uh, Jāsaka, nu, ka tāda neērta lieta, neērts jautājums, ko visi izvairās nosaukt, ir pārpalikums vairākās valstīs. Ekonomisti, finanšu izdevumi runā par to, ka arī tas rada nopietnu līdzsvaru trūkumu Eirozonā un komisija ir eh, atzīmējusi, ka tās valsts, kurās ir augsti parādi, ir eh, panākušas uzlabojumus, bet te ir minētas dažas valstis, kas nav nosauktas vārdā. Visi jau zina, kuras tās ir. Jāsaka, ka Vācijā ir šis augstais tekošā konta pārpalikums, un mums arī par to ir jārunā. Un pirms dažiem gadiem finanšu ministrija salīdzināju šo situāciju ar futbolu. Piemēram, e, ir daži futbola klubi, kur spēlē ļoti labi, bieži uzvar, un citiem neklājas tik labi. Un dažreiz šīs spēles pat vairs nav interesanti skatīties, jo jūs zināt jau sen iznākumu. Un tātad tas e, futbolam kā sporta veidam nodara kaitējumu, un to pašu varētu arī attiecināt uz ekonomisko disbalansu dalību valstīs. Mums uh, ir jābūt pietiekam nepiekāpīgiem un par to ir jārunā. Es gribēju arī piekrist, domāju, ka investīcijas eh, ir ļoti nepieciešamas un tām ir jānāk eh, pareizajā brīdī un jādomā, kā šīs investīcijas ir sadalītas starp valstīm. Ir dažādi plāni, ir Eiropas investīcija fonds, bet mums ir. Uh, jāsaprot, ka nevienmēr investori vēlas ieguldīt um, tajās valstīs, kur varbūt ir augstāk riski, viņi labprāt vēlas uh, ieguldīt naudu tādās valstīs, kur ir reālākas peļņas iespējas, bet ja mēs to kombinētu ar kaut kādiem politiskiem instrumentiem un uh, publiskiem investīcijām, varbūt, ka nu, arī tādās netik ļoti pievilcīgās dalību valstīs gribētu investēt. Paldies, Viernikas kundze. Thank you, Chair. Good afternoon. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien. Vēlos pateikties referentam par viņa ziņojumu projektu. Esmu gandarīta redzēt, ka referents ir saglabājis tā saturu atbilstoši tematam un mērķiecīgi. Tā, tāpat kā referents mēs augstu vērtējam komisijas secinājumus par ingadu izaugsmas pētījumu. Mēs arī iestājāmies par stratēģiju, investīcijām, struktūrālajiem fondiem un atbilst, atbildīgi valsts budžetu. Es vēlos pieminēt vairākus mums svarīgus temats. Investīciju nepieciešamība zināšanās, eh, IKT, inovācijās ir virzītājs spēks izaugsmē darbvietu izvedē. Mums ir iespēja to padarīt par savu spēcīgo punktu, spēcīgo pusi e, konkrēti ar citiem kontinentiem, un tas parāds investīcijas šajās jomās ne tikai no dalībvalsts puses, bet arī no Eiropas Savienības un privāto investoru puses. Piekļuvi finansējumi ir izšķiroši svarīgi īpaši novatoriskām uh, kompānijām ar lielu izaugs potenciālu. Taču komisija savā ingada pētījumā secina, ka uh, uzņēmumi ir mazāk pieejami finansējumu. Tas nozīmē, ka kapitāla tirgi Eiropas Savienībā vēl nedarbojas tā, kā tiem vajadzētu. Mums būtu jāpanāk ātrāk un ambiciozāka īstenošana kapitāla tirgu savienībai. Ir jāpanāk jaunu finansējumu pieejamība ar valsts finansējumu atbalstu. Tas ļaus atbloķēt uh, uz tirgu pamatoto finansējumu tais jomās, kur tas visvairāk nepieciešams. Turklāt ir jāfinansē projekti ar pārobežu dimensiju, īpaši attiecībā uz zināšanām, inovācijām, eh, izglītību un IKT jomu. Mēs uzskatām, ka IKT joma šai ziņā ir atpalikusi. FC būtu jāatbalsta arī rekomendācijas eh, visai Eiropas Savienībai kopumā. Runājot par konkurētspēju Te nav runa tikai par to, kā palielināt mūsu konkurētspēju. Te ir runa arī par to, kā mēs varam nodrošināt godīgu konkurenci. Preču dempinga pres, um, praksa kaitē mūsu izaugsmai un darbvietām. Līdz ar to negodīgas konkurētspējas apkarošanai jābūt tikpat svarīgai kā konkurētspējas palielināšanai. Citā tas ir tā kā eh, grīdas eh, slausīšana, kamēr ūdens tek. Referendam ir taisnība, komisija ir nozīmīga loma spēlē, kā līgumu sargātāji. Citādi jauksmes paktam nebūs jēga referents pamatoti norāda, ka dalību valstīm ir arī jāskatās uz savu budžetu kvalitāti. Taču budžetu uh, izveid būtībā ir dalību valsts pārziņā. Dalību valstīm būs jābūt efektīvākām un gudrākām attiecībā ar saviem budžetiem. Komisija dalību valsts ir jāmotivē, lai uh, pārliktu resursus no patērēšanas uz investīcijām, kas nodrošinās izaugsmu un darba vietu izveidi. Noslēgumā vēlos sacīt kaut ko par dalībvalstu fiskālo telpu. Fiskālajai telpai ir jātiek izvērtētai, raugoties arī uz atbildību nākotnē. Komisija un referents pamatoti norāda uz uh, izaicinājumiem, ar kuriem saskarsimies demogrāfiskās eh, situācijas dēļ. Mums būs arvien vairāk vecgadagāņu cilvēku, par kuriem jārūpējas, un mēs dzīvosim ilgāk. Dalībvalstīm ir jāņem vērā šie demogrāfiskie šoki savās pensiju fondu un sociālā nodrošinājuma sistēmu reformās. Tāpēc mēs ierošinātu ņemt vērā atbildību pensiju jomā un sociālo nodrošinājumu saistībā ar uh, valsts parādu. Tikai tad, kad mēs sapratīsim īstene uh, fiskālo telpu Eiropā, tad tas būs izdarāms. Būtībā mēs atbalstām referente ziņojumu projektu ar vēl papildus rekomendācijām no mūsu puses. Paldies! Paldies, goja vārdā Migel Viegers, lūdzu. Labu vakar. Es eh, esmu ņēmis vērā visu, kas šeit līdz šim izskanēja, taču man ir zināmas bažas, man jāsaka. Mēs ar vienu investējam mm, acīm redzamā patiesībā, ka investīcijas bieži vien mums palielo uh, palielina parādu, valsts parādu. Nu, tas ir acīm redzam, bet lieta tāda, ka jūs esam, esat krīzes situācijā vai uh, lejupslīdes situācijā, jums būtu jāpieļauj zināms deficīts, kas stimulētu pieprasījumu līdz ar to atdzīvināt ekonomiku. Tāds ir īstenais jautājums. Nevienam jau deficīts pats par sevi neiet pie sirds. Te ir runa par uzticamību Es piekrītu tai idejai, ka uzticamība tagad ir būtiska. Uzticēšanās eiro krīze šajā jomā un viss tā struktūra, kas to atbalsta regulas, direktīvas, nav vienkārši saistīta ar īsno situāciju vienā valstī, bet drīzāk te ir runa par to, kā noteikumi tika uh, piemēroti praksē jau no pašas eiro radīšanas un kopš eh, stabilitātes un zinātnes pakta izveids 1997. gadā. Tad ir asimetriska pakta eh, īstenošana dažās valstīs vienādi, citās citādi, tad arī bija eh, pārtraukums Francijā un Vācijā pakta īstenošanā. Uh, Un tad viss šie taupības pasākumi cilvēki vienkārši nesaprot, kāpēc finanšu sistēmas klāpšanas vārdā mums ir jāuzliek par pienākumu taupības programmas, kas patiesībā neatrisina cēloņus. Tā ir gal, galvenā problēma, un tā mēs saskaramies ar paradoksu. Portugāles situācijai situācija būtu jāpārdomā dziļāk. Šāda situācija izraisījās pēc vēlēšanām pagājušajā gadā. Mums tagad ir jauna koalīcija, kas samazināja, eh, kas palielināja eh, darba stundu skaitu nedēļā, pa, eh, samazināja minimālo algu, uzlika vēl papildus nodokļus ienākumiem, kas ir virs zinām līmeņa, tika pārtraukts visas privatizācijas programmas un par spīti visiem draudiem, ko valdība saņēma no parastajiem aizdomās turam, turamajiem. Uh, cilvēki mums turpināja apgalvot, ka Portugāla nogrims. Nē, bet Portugāla nenogrima jauno valdības pasākumu dēļ. Patiesībā Portugāls ekonomika uzlabojas. Tā pieauga. Un budžeta īstenošana liecina par deficītu sam samazinājumu. Tāpēc es domāju, par to ir vērts pārdomāt uzmanīgi viss taupības dogma šādi tiek apšaubīts ziņojums, ko mēs šodien apspriežam, mūsu skatījumā turpina to traktējumu, kas ir par pakta fundamentālistiskiem ieskatiem, ka ir obligāti jāuzliek taupības pasākumu, aizmirstot īsteno situāciju, aiz, aizmirstot reālās sekas par to, kā šie noteikumi tika ievēroti. Vairums dalībvalsts nekad nav atbilstoši izpildījuši noteikums par eiro, un tas tad ir atbilstošai jāvērtē. Citādi mēs turpināsim ar vienu kladzināt tos, tās pašas lietas, mēģināsim veicināt investīcijas Protams, tādās valstīs mēs, kā Portugāla, mēs vienkārši esam piedzīvojuši investīciju sabrukumu, un bez investīcijām nevar būt izaugsme ekonomikā nākotnē. Kas tad mums būtu jādara? Jāpalielina kapitāla tirgus, jāuzpūš banku savienības burbulis. Es nezinu vai jāuztic tālāk brīvajai tirzniecībai, jāliberalizē tirzniecība, ka tālūk viss situācija atrisinās to, ko mēs nepanākam. Tā kā mēs to redzam, ir tā, mēs neesam redzējuši, ka šo ideju rezultātā būtu kaut kā atrisinājušās reālās problēmas. Būtībā ir nepieciešams, lai uh, valsts spēlētu savu lomu ekonomikā. Un man šīs priekšlikums ļoti uztrauc. 20. punktā ir paustas bāžas par to uh, iespēju izrādīt elastību deficīta noteikumos. Par kādu veidu sankcijām tad mēs runājam, vai tāda ir parlamenta nostāja? Vai tā jūs mēģināt panākt konsensu par šo ziņojumu? Es domāju, ka šis priekšlikums ir diezgan provokatīvs. Mēs nekādā ziņā to neredzam kā ideālu ziņojumu Mēs vēlamies no tā attālināties. Es domāju, svarīgi raudzīties uz reālo situāciju, uz mūsu valstu reālajām vajadzībām, jāskatās, kā mēs varam piemērot politikas specifiskajām situācijām katrai valstī, tā lai mēs varētu izvairīties no krīzes nākotnē, tā lai, mēs, lai mūsu ekonomikas varētu atkopties. Un šī atkopšanās būtu visās dalībvalstīs, nevis tikai dažās. Tas, kā jau es teicu, bija viens no problēma jautājumiem, kas mums ir Eiropas Savienība, kas vienkārši grauj visas sistēmas uzticamību. Daudziem cilvēkiem ir priekšstats, ka integrācijas process nav kaut kas neitrāls, kaut kas, Eh, kur katrai valstī tiek izvirzīti tādi paši noteikumi. Šķiet, ka uz eh, dažu valstu rēķinu citām ir jāpielāgojas. Paldies! Liels paldies! Un tagad zaļo vārdā. Marko, FD eh, vārdā Marko Valīkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ar ļoti lielu uzmanību iepazinos ar šo ziņojumu, ko izstrādāja Gunārs par uh, pārskatu. Un pēc trim gadiem varu tikai teikt, ka uh, viens no sliktākajiem elementiem ir saistīts ar ekonomisko pārvaldību. Es ar milzīgu interesi sekoju arī plenārsēdē Strasbūrā debatēm, kas bija pēdējā reizē un ar uh, interesi sekoja jautājumiem, ko ETP deputāti uzdeva sociālistu deputātiem. Manuprāt, šobrīd ir pilnīgi skaidri redzama nepieciešamība stimulēt reālu izaugsmu un attīstību, ne to, ko rada tīri eiro, um, inflācija un zemās cenas. Nu, tas nav ilgtermiņa risinājums. Šī situācija pavisam ātri parādīs jau kuro reizi uz uh, monetārās ekonomikas struktūrālajiem defi, uh, defektiem, un tādēļ ir vienkārši nepieciešams mainīt pieeju. Tas, kas ir rakstīts ziņojumā, ir uh, patiesībā tīri vēlēšanu kampaņa. Tas nāks par labu tiem, kas uh, uh ETP kandidātu skaitā um, tātad pielīsies vēlēšanā Vācijā, Nīderlandē. Uh, bet man kā savas grupas deputātam ir jāiebilst vienkārši, jo mēs, protams, gribam, uh, lai tiktu īstenotas uh, valsts uh, investīcijas, kas ir nepieciešams kā skābeklis Dienvidu Eiropas valstīs, tajā pašā laikā mēs aicinātu ievērot noteikumus attiecībā uz pārpalikumu Vācijai, piemēram, tas ir tas uh, lielākais, kas ir vērojams Eirozonā. Un Tādēļ iespējams um, Eirozona un arī visi ekonomisti uz to norāda. Šeit uh, ir jārunā par uh, um, Nobela prēmiju iegūšiem ekonomistiem. Viņi norāda, ka eiro nav šobrīd uh, ilgspējīgs, jo nav iespējami konverģences kritēriji. Uh, Uh, šādā zonā, un tieši tādēļ šie mērķi nav sasniegumi, un tādēļ tajā pašā laikā es nesaprotu, kādēļ mēs turpinām šo projektu, kas rada milzīgas atšķirības un um, soda tās puses un uh, um, grupas, kas vēl aizvien uh, atbalsta pašu satvaru ekonomikas monetārajai savienībai. Uh, ir jāizteno šīs Eiropas regulas un normas, bet tās beigu beigās tikai vienkārši palielina to līdzsvara trūkuma atšķirības starp dalībvalstīm un tautām. Mums ir jāpārskata uh, viss šis pasākums, un mūsu grozījumi attiecīgi uh, uz šāda ceļa, kas norādīs, ka Eirozona tehniski un politiski vienkārši nav iespējama. Un jo īpaši šobrīd, kad uh, krīzes situācijā ir nepieciešams steidzams tūlītais atbalsts tas, ka ir nepieciešamas valsts investīcijas, un tas ļoti būtisks, jo īpaši dienvidu valstīs, lai mēģinātu tādā veidā mazināt katastrofālo sociālo situāciju, ar ko dienvidu valstīm ir jāstops. Gribētu atgādināt, ka Itālijā 60% itāļu vakardien pauda nostāju pret valdību, kas piemērojas Eiropas Savienības normas. Uh, atbilstoši likuma burtam, tajā pašā laikā neņemot vērā katastrofisko ieteksmi. Uh, tajā skaitā arī algu kritums. Nu, tas bija viena no uh, pirmajām sakām uh, darba vietu akta reformām, ko gribēja panākt padome. Eiropai ir jāmaina sava domāšana, jo pretējā gadījumā pilsoņi balsos uh, par tiem politiskajiem uh, spēkiem, kas grib citus atveru Eiropā redzēt. Uh, Šobrīd um, tiek piedāvāts teksta priekšlikums, bet mēs, uh, diemžēl, šķiet nevarēsim vairs drīz atbalstīt. Laura, Lielas paldies, Adīkungs. Es nezinu, vai vēl kāds vēlas izteikties, Langenkungs. Langenkungs. Pēc iepriekšējā runātāja es gribēju izteikties kolēģim no Itālijas šķiet, ka eh, tādēļ, ka referendums radīja problēmas Itālijā, viņam tagad vajadzētu kritizēt kolēģi ziņojumu. Nu jā, ļoti interesanta pieeja. Es gribēju teikt arī kaut ko citu īstenībā šī vienkāršā formula, ka valstīm ir pašām vairāk jāinvestē, īstenībā nu, tas e, neko daudz nedos. Ja mēs runājam par projektu finansēšanu, ir jāfinansē tādi projekti, kas e, radīs augsmu un jaunas darba vietas. Es domāju, ka Eiropas līmenī mēs varam teikt, ka mums ir iespējas bijušas e, investēt infrastruktūras projektos, uh, un līdzīgos projektos, un šī norāde uz Vācijas visai spēcīgajām pozīcijām Eirozonā nav pietiekama, lai tagad sāktu stāstīt, kas visām valstīm būtu tagad jāreformē. Varētu teikt, ka Vācija varbūt. Uh, Uh, nav pietiekami novērtēta, ņemot vērā tās spēcīgās pozīcijas. Bet pirms 15 gadiem bija kāds raksts lasāms, uh, kur teica, ka Vācija ir tāds kā uh, slimīgais uh, Eiropas vīrs. Nu, tagad varbūt kaut ko tādu varētu teikt par Itāliju. Mums, protams, ir jārunā arī par starptautisko konkurenci. Mēs nerunājam tikai un vienīgi par Eirozonu. Mēs vēlamies, lai, piemēram, arī mūsu darba vietas būtu konkurētspējīgas salīdzinājumā ar Ķīnu Ķīnu, ASV un citām lielvalstīm. Un nevar pateikt, ka valstī izdodot vairāk naudas, automātiski visas problēmas paši no sevis atkritīs. Mums ir viss tas tā ļoti augstasinīgi, vēsu prātu jāanalizē, ir jāveic tādas investīcijas, kas radīs jaunas darba vietas, un ir nepieciešams arī reformas dalību valstīs, tajā skaitā arī Vācijā. Paldies! Grācies, Paldies! Langenkungs, Bereskungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu pat labāk ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments tagad pauž savu viedokli par izaugsmas ikgad ziņojumu, jo manā skatījumā tas ir cikla sākums, un man nedaudz uztrauc mūsu šī gada referenta priekšlikumu, varbūt, ka viņa skatījums, viņa skatījums uz Eiropas Savien... uz Eirozonu ir tāds kā ārējs faktors viņam. Jā, labi, runāšu tālāk, vāciski saka Bereškundze. Es uzskatu, ka referents mm, nav pašas eirozonas vai eiro funkcionēšanas vidū. Viņš tā tad ir tā kā uz nepareizās takas. Un man uzklau, uztrauc tās, ka parlaments neko nesaka. Man šķiet, ka viņa piedāvātais būtībā ir atgriešanās pie tā projekta sākuma. Uh, iepriekšā sasākuma laikā. Tā būtībā te netiek uh, skatīta katras dalībvalsts situācija attiecībā uz to, cik cieši tā ievēr, ievēro stabilitātes un iznaugsmes pakta prasības, ja burtu, bet te tiek piedāvāta pieeja, ko viņš uzskata par elastīgāku. Būtībā tā ir inteliģentāka pieeja. Tā paredz uh, kopskatās skatīt Eirozonas uh, darbību un te tiek ieviesta Eirozonas budžeta situācijas kopīgā skatīšana. Tas ir ļoti svarīgs faktors, kas mums jāņem vērā. Mēs to, kā parlaments jau sen pieprasījām, lai komisija šādi sāktu raudzīties beidzot. Un manā skatījumā tas, ka tas netika darīts, ir liela kļūda. Es dzirdu Hokmarga, Hokmarga kunga sacīto Tas manā skatījumā, es atvainojos, uh, referenta kungs, man tas izklausās pēc tāds kā neticības, kā ateismi. Jūs sakāt, ka monetārā politika ir sasniegusi savu eh, potenciālu, un ja tā ir, tad citiem ir jāpārņem stafete. Un dalību valstīm, tad tiek piedāvāt šāda stafets pārņemšana, īstenot konkurences politiku, bet jūs zināt, ka dalību valsts nedarbojas ar to vieniem. Ir de iekšējās devalvācijas spirāle dalību valsts vidū, kas eh, nekur nenovērt, jo beig beigās tas draud ar recesiju. Es vienkārši gribētu uzdot jautājumu referentam. Kāpēc esam piedāvājuši Junkera plānu un kāpēc visi piekrīt tam, ka ir jāatjauno Junkera plāns. Jā, ir investīcija problēma Eiropas Savienība īpaši Eirozonā. Komisija norādot savas vadlīnijas attiecībā uz Eiropas ekonomikas globālo darbību un tālāk tās izpausme katrā dalībvalstī ņemt vērā šo nepieciešamību. Paldies. Muchas gracias. Mr. San. Paldies, Sankungs, lūdzu. Like to, uh... Es vēlos tikai uzdot vienu izšķirošu jautājumu. Jūs strādājat ietvarā, kas tika veidots pamatojoties uz to pieredzi un notiekošo 90. gadu sākumā. Vai referents neuzskata, ka mums vajadzētu būt tādai kritiskākai uh, pieeja šim pamatam. Vai standarti, sociālajie, ekonomiskie, finansiālie, kāda bija 90. gada sākumā, vēl ar vienu atbilst mūsdienu īstenai situācijai. Vai viņa skatījumā mums nevajadzētu būt, nevajadzētu arī apspriest kriti, kritiski vai kritiski vai tie instrumenti, kurus mēs izmantojam, atbilstam izaicinājumiem vai metodes izvērtēt tās situācijas, ar kurām saskaramies, un tas mums sniedz īstenās situācijas iespaidu. Iespēju par to, kur mums jādodas, kas mums jādara, lai panāktu investīcijas, lai darbvietu izveidi. Nesen Francijas centrālās bankas pārvaldnieks sacīja, ka ir investīcijas samazinājums ne tikai ES, bet arī ASV, un tas attiec gan uz privātājiem investīcijām, gan uz valsts investīcijām. Un viņš teica, ka nav zināms, no kurienes tas nāk, vai jūs skatījumā mums nevajadzētu arī apspriest, vai pašreiz izmantotie, met, izmantotās metodes, izvērtējumi ataino neoliberālo īsteno situāciju kurā mēs dzīvojam, bet tie ataino novecojušas koncepcijas attiecībā uz to, kā mums jāsaprot īstenība. Pat labi, mēs saskaramies ar pašiem citādu kontekstu. Un tas atšķirs no tā, kāds bija 90. gada sākumā. Globalizācija ir spērus milzīgus soļus uz priekšu, un cilvēki baidās, ka tas, ar ko mēs nodarbojamies, patiesībā neatrisina viņu bažas. Uh, neatrisina tās vajadzības, kas viņiem ir. Mēs visu laiku piedāvājam kaut kādas idejas, kas iespējams oligopolizācijai liks darboties globālā līmenī, ne Eiropas līmenī, vai to jūs vēlties. Un tas kļūst par tendenci. Viss, ko mēs sakām, viss, ko mēs darām, ataino nevis cilvēku vajadzības, nevis Eiropas ekonomikas reālo situāciju, bet gan Eiropas oligopolu realitāti. Tad mans jautājums, ja referents neuzskata, ka pienācis laiks kritiski izvērtēt to, ko mēs darām, ne tikai attiecībā uz panāktiem rezultātiem, bet arī uz metodēm, kas tiek izmantotas. Paldies! Lielas paldies! Santa kungs, vai vēl kāds komentāri? Ne? Tad došu atkal vārdu referendam, lai viņš noslēdz mūsu debats. Lūdzu, Hofman kungs. Paldies, paldies visiem par pārdomām un arī par jautājumiem. Sākumā, ja drīkst, atbildēšu Beres. Junkera plāns ir izstrādāts, jo mums nepieciešams Eiropā papildus investīcijas. Bet man nešķiet, ka kāds šeit ticētu, ka mums izdosies panākt Eiropā pienācīgu investīciju līmeni, tērējot, izmantojot ES uh, budžetu vai valsts finansējumu. Ir nepieciešams privāts investīcijas, lai nodrošinātu privāts investīcijas, nepieciešama stabilitāte un ilgtermiņa perspektīvā zem, zemas procentu likmes. Un gribētu arī jums atgādināt, kolēģi, kas notika, kad bijām ļoti elastīgi ar budžeta politiku. Kas notika vienā valstī pēc otras? Un, nu, manuprāt, tas ir noticis lielajā vairumā valstu. Augstāks deficīts, un, ja to drīkst tā nosaukt, tad augstāks elastības līmenis noved pie lielākām problēmām. Kā jau tika minēts, Francija un Vācija atteicās, izstājās, un tas radīja zināmas problēmas. Kad pieauga deficīts, kad neredzējām pilnīgi nekādas investīcijas, nu, šeit runājam par reizēm par realitāti, reizēm par teorijām, bet ja paraugāmies Eiropas ekonomiku, tad ir vismaz astoņas dalībvalstis, kurās ir pārmērīgs deficīts, un tā rezultātā nav radītas investīcijas vai izaugsme. Tā rezultātā deficīts ir tikai pieaudzis un nu, jānonāk bija pie taupības pasākumiem, jo, nu, ja nevarat aizņemties, ja nevarat finansēt, tad ir uh, Uh, jānonāk pie drakoniskiem taupības pasākumiem. Un, manuprāt, kas tad šeit ir īsti nepieciešams? Ja gribam panākt vienprātības ceru, ka mums izdosies, vai nu vismaz vairākumu atbalstu, mums jākoncentrēs uz to, ko varam paveikt, lai cīnītos ar globālo konkurenci un stātos tai pretī. Globāla konkurence tiksim galā tikai tad, ja uzlabosim konkurētspēju, ja varēsim nodrošināt inovācijas, uh, nodrošināt investīcijas no privātā sektora, jo jūs jau zināt, ka globālajā ekonomikā ir eh, daudz līdzekļu finansēšanai, bet mums jākļūst atraktīvākiem. Ja zaudējam kontroli savukārt par valsts finansējumu, tad um, aizbaidām investīcijas. Nav nekādu lielāku draudu Eiropas ekonomikai, kā vien draudi, kā tiek apdraudēta uzticamība uh, stabilai Eiropas ekonomikai. Vai kāds var teikt, ka esam sasnieguši stimulējošu ietekmi ar to deficītu, kāds bija? Nē. Bet redzam, ka ja šīs problēmas ir risinātas, tad ir redzama izaugsme, kas atgriežas. Ir notikusi ekonomika atvesaļošanās. Un es patiešām ceru, ka varam runāt un diskutēt ne tikai par šo jautājumu saistībā ar stabilitātes paktu, bet uh, struktūrālām reformām. jo nevaram cerēt, ka mums būs uh, iegans nedarīt uh, struktūrālās reformas. Nu, nav vienkārši pieeja uh, darbojusies. Deficīts ir radījis lielākas problēmas, lielākas sociālās problēmas. Protams, ka ir jārunā par tām dalību valstīm, kurās ir iespējas izmantot fiskālos instrumentus. To var darīt. Bet vai tiešām gatavojamies apgalvot, uh, uh, finanšu tirgiem, ka mēs vairs nevēlamies stabilitāti, ko panāk noteikumi. Nu, galu galā mums taču ir likumdošana, un atbilstoši tai ir jāstrādā. Tomēr es ceru, ka mums izdosies um, nodrošināt auglīgas, konstruktīvas diskusijas, kā rezultātā būs kvalitatīva budžeta procedūra, kas ļaus nodrošināt nepieciešamos investīcijas un attiecīgi jāveic struktūrālās reformas, kas investīcijas piesaistītu. Bet ir jāievēro tie noteikumi, kas mums ir izstrādāti, jo pretējā gadījumā mēs apdraudam stabilitāti. Paldies! Paldies, uh, Berešs kundze, par pieklājību. The... Un ar deficītu vien neizdosies to panākt. Grācijās, Aņa Homark. Liels paldies, Hofmarka kungs. Gribētu tikai atgādināt par laika termiņiem. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 14. datums pusdienlaikā. 14. datumā pusdienlaikā līdz tam jāsaņem grozījumi, un pēc tam 12. janvārī skatīsim grozījums, un balsojums ekonu komitejā ir ieplānots 16. februārī. Principā plānots, ka ziņojums tiks skatīts plenāra sesijā, pēc tam sekojošā nedēļā februārī. Labi, paldies! Esam paveikuši šo darba kārtības punktu. Tagad pavisam īsa pauzīte, 5 minūtes, un atsākam darbu pulksten 5. I think uh, and you will here? You stay here? I stay here. Okay.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 gribētu mūsu vidū sveikt Elke König, kas ir vienotā no regulējuma valdes priekšsādātāja. Sveicam viņu mūsu vidū šajā uzklausīšanā. Priekšsādātāja König pēdējo reizi pie mums ieradās jūlijā, kad mūs iepazīstināja ar ikgada ziņojumu, un šoreiz viņa ir ieradusies pavisam īsi pēc darba programmas publicēšanas 2017. gadam. Nu, un, protams, tādā brīdī, kad ECB ļoti smagi strādā pie noregulējuma plāniem. Un, protams, pilnībā arī apzināmies plašāku likumdošanas pakotni, ko komisija nu pat prezentējusi, tie skaitā vairāk jautājumu, koordinācija, MREL, TILAK un MREL koordinācija. Tas nozīmē, ka jautājumu, ko pārnāt, tiešām daudz. Un uzreiz arī došu vārdu Elke König. Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie parlamenta deputāti. Man ir liels prieks būt pie jums. Nu, nav sajūta, ka milzīgs laiks pagājis kopš pēdējās reizes, bet jā, taisnība, ja pareizi skaitot, šī ir ceturtā oficiālā uh, uzklausīšana kopš vienotā noregulējuma valdes izveides. Tad uzreiz arī ķeršos pie lietas. Tas labās ziņas ir tāds, ka palēnām, bet uh, tomēr būvējam šo uh, gan organizāciju, gan arī fondu, kurš šobrīd sastāv no nu, nedaudz vairāk nekā 10 miljārdiem eiro no ex-ante um, iemaksām, bet, um, ja runājam realistiski, tad, kā redzēsim vēlāk, turpmākajā gada laikā vai pat gadu laikā darba būs daudz. Nu, un uzreiz arī ķeršos pie jautājuma, kas uh, mums šodien ir tas svarīgākais. Raugoties mūsu mēsi, misiju, esmu jau to norādījusi, ka mūsu organizācija raugās nākotnē un koncentrējamies uz noregulējumu plāniem. Un šodien esmu pie jums ieradusies no vienas no mūsu paplašinātajām darba sesijām, kur uh, pārunājām dažādu banku noregulējumu plānus 2016. gadam. Šobrīd pabeidzam darbu pie pirmā uh, noregulējuma plānu raunda, kas ir mūsu atbildības jomā, un šeit balstāmies uz valstu noregulējumu iestāžu paveikto darbu, ko tās paveikušas gan sadarbībām šogad, gan arī pagātnē. Un līdz šī gada beigām cerams, ka būsim nonākuši pie aptuveni 70 noregulējumu plāniem, kas būs pieņemti, un uh, aptuveni 30 tās augtajiem pārējas noregulējuma plāniem, kas varbūt ir uh, pir, nedaudz maigāka pirmā raunda plānošana, bet patiesībā tas nozīmē, ka esam gandrīz visu savu darba jomu ap, uh, aptvēruši. Tajā pašā laikā to nevajadzētu uztvert uh, kā ideju, ka mūsu misija ir gandrīz paveikta. Nē, noregulējuma plānošana ir daudzgad projekts, esam to tikko tikai uzsākuši, un kā viens no mūsu personāla norādīja, ka te mēs runājam par procesu, nevis produktu. Ko tad īsti tas nozīmē? Esam sākuši pie tā, um, darbu pie tā, ka tiek identificēti šķēršļi, operacionalizēta plāno noregulējuma stratēģija un arī MRL minimālās prasības pašu fondiem un um, atbalstiesīgās saistības. Tam būs, būs nepieciešams laiks, lai to īstenotu. 17. gadā mums jāpanāk progress, jākonkretizē piedāvātās uh, regulējuma stratēģijas, jāizvēlas konkrētāk instrumenti, ir jāidentificē kritiski svarīgās gan funkcijas, gan arī būtiski svarīgie šķēršļi noregulējumam no vienas puses eh, var teikt, ka tā ir atvērta banku bailīna, tātad šī glābšana no iekšējā finansējuma stratēģijas, bet ir jāidentificē arī šķēršļi. Tādēļ 2017. gadā mūsu mērķis būs panākt eh, noregulējuma plāns gandrīz visām bankām mūsu mandāta ietveros un paveikt uh, konkrētus soļus, lai padarītu operatīvāku mūsu stratēģiju. Un turklāt tas ir obligāti ne tikai tad, ja būs laiks, ir jāveic iekšējais šis izvērtējuma benchmarking pasākums, lai nodrošinātu, ka iekšējā struktūrā visi plāni un visas bankas tiek skatīts konsekventā veidā. Kā jau es norādīju, tad um, noregulējuma plānošana ir saistīta arī ar MRL. Uz to atsaucās arī priekšsēdētājs. Tas ir svarīgs elements vienotā noregulējuma valdei, kā ir um, noregulējuma iestādē Banku Savienības kontekstā. Tas ir tas svarīgākais instruments, lai nodrošinātu banku noregulējamību, un tikai veidojot adekvātu MRL, mēs varam nodrošināt, ka bankām būs pietiekama zaudējumu um, uzsūkšanas kapacitāte, lai tādējādi noregulējuma iestādes varētu efektīvā veidā aizsargāt starp svarīgākās ekonomiskās funkcijas, neizmantot nodokļu maksātāju naudu. Šeit nav vienas pieejas, kas derētu visiem. MRL ir lēmums, kas jāpieņem katras bankas gadījumā konkrēti, un tam ir jābūt saistītam ar bankas attiecīgo noregulējumu stratēģiju. Tie pašā laikā gribētu norādīt, cik ļoti svarīgi ir panākt, lai MRL un arī noregulējumu iestāde spētu piemērot pienācīgu elastību un arī uh, lēmumu pieņemšanas elastību, nosakot MRL. MRL, kas ir ne mazāks nekā 8% kopējo saistību, bet tiek lemts katrā gadījumā, iespējams dažos gadījumos tas būs krietni augstāks, un tas ir tā būs tā vispārīgā prasība, kas attieks uz lielākajām bankām Banku Savienībā. Paturiet lūdzu prātā, ka šie 8% kā rādītājs ir rādītājs, ko potenciāli varēs izmantot arī noregulējuma fondā, un es domāju, ka neviens no mums negribētu nonākt tādā situācijā, ka nonākot pie noregulējuma vienkārši nepietiek. Um, uh, šo saistību, kas būtu glābjamas. Pagājušajā nedēļā mēs um, publicējām datus un no uh, tām bankām, ko līdz šim esam izvērtējuši, mēs ļoti uh, detalizēti izvērtējam datus, izskatām uh, banku grupu saistību struktūru, izstrādājam definīcijas attiecībā uz minimālajām prasībām, balstoties deliģēto aktu, kas stājās spēkā 2016. gada 23. 3. septembrī. Un šis bija pirmais informācijas apkopošanas elements, nu, tur vienmēr gan, nu, tā piesardzīgi ir jāpiet, bet tikai divos gadījumos no visa kopuma, ko aplūkojam, 8% būtu bijis saistošs ierobežojums, kas būtu radījis deficītu. Lielajā vairumā gadījumu 8% ir krietni zemāks uh, rādītājs nekā tas būtu nepieciešams bankām, izmantojot šo deliģēto aktu. 2017. gadā mums būs jāturpina darbs pie MRL, un tas nozīmē, ka no grupas līmeņa būs jāpāriet līdz struktūras līmenim, banku grupu ietveros būs jāvērtē MRL kvalitāte, subordinācija un arī MRL atrašanās vieta bankas grupā, tātad holdinga līmenis vai apakšuzņēmuma līmenis. Un pavisam īsi komentēšu arī Eiropas komisijas priekšlikumu pozitīvi to vērtējam. Tas sniedz zinām skaidrību attiecībā uz tālākajām darbībām, ko plāno komisija vismaz. Gan attiecībā uz tīlāk, kas ir kopējā zaudējumu absorpcijas kapacitāte, kā to īstenot Eiropas saimnības tiesībās, un vēl kāda lieta, tātad vēsts, ko sniedzām nozarei, nenozīmē, ka MRL šeit tiek apgriezt kājām gaisā, un tādējādi mēs no MRL atsakāmies. Un, manuprāt, uh, Daži jau varbūt arī to bija gaidījuši un to bija cerējuši. Nu, mēs vismaz saprotam, ka priekšlikumā tiek uzsvērta MRL uh, vajadzība, mērķis, kas ir regulēt bankas, un tā rezultātā, jebkurā gadījumā šis priekšlikums būs ļoti detalizēti jāizpēta, un tas ir jāizlasa pilnībā, lai varētu nonākt pie secinājumiem. Noregulējuma valde ļoti cieši sadarbosies šajā procesā, jo īpaši saistībā ar pirmā pīlāra MRL piemērošanu gāsibs un vēl tālāk, jo ir arī otrais līmenis, kas ir tieši tikpat svarīgs Eiropā. Un tajā pašā laikā nodrošināsim to, ka attiecīgā politika tiek īstenot, šeit jāatgriežas pie pirmā komentāra, ko paudu, kā pārliecināties, ka nepieciešamā elastība, kas ir vajadzīga noregulējuma iestādēm, tiek nodrošināta, lai tā rezultātā mēs efektīvi spētu īstenot uh, un nodrošināt banku noregulējamību. Jebkurā gadījumā līdz brīdim, kad līdz likumdevēji nebūs pabeiguši šo priekšlikumu, tajā skaitā arī jūs tā tad, uh, ir spēkā esošais tiesiskais satvars un mūs saista esošais tiesiskais satvars. Pēdējais teikums. Uh, Mēs pilnībā apzināmies, kāda ir izaicinājuma saistībā ar MRL mērķu sasniegšanu konkrētos tirgos vai konkrētām bankām, un mēs to noteikti ņemam vērā. MRL īstenošanas beigās ir jābūt spēcīgākam, ticamākam noregulējuma režīmam, ticamākam, spēcīgākām bankām nekā tas ir šobrīd. Bet, nu, tajā pašā laikā bankas ir spēcīgas, vienkārši tās ir vēl jāstiprina, nevis jāmazina stabilitāte. Protams, ir uh, daudz citu jautājumu, kurus mēs varētu pārunāt un domāt. Mēs plānojam uh, strādāt pie šī noregulējuma uh, gatavības elementa, noteikti sadarbosimies arī ar partneriem, kas ir SSM un komisija. Mums ir ļoti laba sadarbība, tajā pašā laikā pie tās jāstrādā ikdienā, lai nodrošinātu pilnīgi gludu procesu. Būsiet jau varbūt arī pamanījuši, ka esam uh, veikuši krīzes pasākumus. Tie bija pasākumi arī saistībā ar apvienoto karalisti un ASV, lai mēs nodrošinātu, ka ja nu ba banka ārpus eirozonas vai pat ārpus Eiropas bankrotē, lai saprastu, kāda būs reakcija un kā rīkoties. Manuprāt, tas bija ļoti vērtīgi mūsu tālākā darba īstenošanai. Mēs esam arī sazinājušies ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm, jo banku darbība un bankas neapstājas pie Eirozonas robežām. Un tā rezultātā gribētu tikai vēl vienu lietu varbūt piebilst saistībā ar citiem jautājumiem. Trešais banku savienības pīlārs, kas vēl aizvien ir progresā, vienmēr esam norādījuši, ka ir jābūt tātad šim trīsstūrim - banku noregulējums, darbība un labi darbojošās debesi, depozītu garantiju sistēma, kas noteikti iet uh, um, visai tālu. Un trešais elements būtu efektīva maksātspējas maksātnespējas sistēma. Lai sistēma darbotos, ir jābūt spēkā visiem šiem trim elementiem. Tikai gribēju atgādināt, ka tur nekas nav mainījies. Un, protams, esam arī pamanījuši un atzīmējam, ka komisija ir sākusi uh, darbu pie stat, uh, eh, šīs subordinācijas, kas ir uh, ļoti svarīga, lai Eiropas līmenī būtu harmonizēts risinājums. Uh, um, kreditoru hierarhijai. Protams, ka mm, šobrīd sistēma nav vēl gluži skaidra un acīm redzama, bet hierarhija kā tāda ir pozitīvi vērtējams um, Eiropas risinājums. Un vēl uh, kāds elements, kas gan nav mūsu rokās tik lielā mērā, ir uh, noregulējuma likviditāte. Tas ir jautājums, pie kura mēs noteikti strādājam, sadarbojoties ar Eiropas centrālo banku, lai nodrošinātu, ka ir ļoti skaidri risinājumu, kas izmantojami. Un vēl nobeigumā par fondu runājot, kā jau es minēju, tad esam iekasējuši kopumā 10,8 miljardus. 2015. gada uh, maksājumi nu, ir pabeigti, un 2016. gadā ievāktie apkopotie līdzekļi nu, ir nonākuši fondā. 17. gada process jau ir uzsācies. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi zinām, ka process ir sarežģīts un ļoti smagi strādājam, lai nonāktu pie papildus caurskatāmības un nedaudz paredzamības šajā nozarē. Protams, ka, nu, iespēja robežās. Un tas nozīmē, ka esam gatavi sākt darbu pie uh, šī kopīgā mm, rezerves mehānisma, kāds nu tas dalību valstīm šķīst. Un paldies, tur arī likšu punktu. Thank you very much. Uh, paldies. Jums bija daudz sakāmā. Tagad eh, kolēģi varēs uzdot jautājumus. Gribēju viņiem pateikt, ka Ekom Lībe tikšanās notiks ceturtdien 8.30. Mums ir ieplānots balsot pret. Uh, deleģētajiem aktiem attiecībā uz melno sarakstu. Ester Delanga tagad lūdzu paldies priekšsēdētāji, paldies Kēnigas kundzei par ierašanos. Es neesmu vedusi uzskaiti, nu, tik eh, centīgi kā jūs, bet es zinu vienmēr, kad esam ar jums sazinājušies, jūs esat bijusi ier, gatavi ierasties komitejā. Pirmais jautājums par risku samazināšanas pakotni. Jūs jau pieminējāt Ēmrailu. Bet varbūt jūs varētu kaut ko pastāstīt par mm, grozījumiem 55. pantā, ņemot vērā tīlāk un MRL. Ko jūs par to domājat? Kāds ir jūsu redzējums un vai jums šķiet, ka ar to ir gana? Otrs jautājums par DGS pielāgojumiem, ņemot vērā MRL. Vai jūs varētu precizēt, kā tas tiek izmantots, izmantojot MRL, un varbūt kaut kādu piemēru mums sniedziet? Nu, labi, teorētiski mēs to visu pietiekam labi pārzinām, bet kā tas varētu izskatīties reāli praksē? Un ja DGS kļūst par tādu kā kreditoru glābšanas procedūras uh, laikā, kā šī procedūra reāli izskatīsies? Es ļoti smagi strādāju pie Edis Mēs vēlamies razī, radīt šādu sistēmu, bet gal galā pēc tam arī naudai ir jā, nu, jāplūst otrā virzienā, atpakaļ sistēmā. Kā tas izskatās jūsu acīs? Nu, varbūt beigās tāds vienkāršāks jautājums pēc Itāļu referenduma. Ko jūs prognozējat? Kāda riska šeit varētu rasties? Jā, paldies! Centīšos atbildēt no pirmā līdz pēdējiem jautājumam. Risku samazināšanas pakotne 55. pants. Man ir nedaudz jāievelk alpa un jāsaka, ka mēs tagad strādājam tieši pie šīs pakotnes izskatīšanas. Par 55. pantu runājot, vienmēr esam bijuši viens prātis, ka mums ir Jāsaprot, ka 55. pāns aptvēra pārāk daudz, ņemot vērā tā formulējums. Mums ir jāsaprot, vai tas ir pareizais uh, veids. Jāsaka, ka dažreiz uh, pārobežu mehānisms nemaz nav vajadzīgs vai ir neiespējami to iedarbināt. Tādēļ ir jāprecizē. Ja runājam par subordināciju, es vienmēr esmu aizstāvējis Eiropas līmeņa risinājumu, lai problēmas varētu atrisināt ātri. Piedāvātais priekšlikums visai lielā mērā sasaucas ar franču priekšlikumu, un jā, tas neizslēgtu citus priekšlikumus, bet eh, tā īstenošanai būs vajadzīgs eh, zināms laiks, lai varētu parūpēties par tādiem pāreiz laika risinājumiem. Jāsaka, ka ar e, noregulējuma iestādēm e, nekad nav gana, tās vienmēr vēlas vairāk un ātrāk, ja jūs kaut ko tādu varat piedāvāt, mēs būtu priecīgi, bet nu, šis katrā ziņā ir solis pareizā virzienā. Vai mēs uh, varam atbildēt uz nākamo jautājumu rakstiski, jo mēs tagad par DGS runājam, uh, nu tieši tagad pie mums no, norisinās diskusijas, es jums atbildēšu ātri. Un par Itāliju. Jāsaka, tas bija politiskas dabas referendums. Ķirgi šodien uh, izskatās visai mierīgi, un es vēl pagaidām negribētu par to runāt un to iekļaut mūsu programmā. Paldies! Stānks lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kēnigs kundze, ka ieradāties. Man ir divi jautājumi. Man, protams, ir ļoti daudz jautājumā, bet, nu, Ja mēs runājam par um, ēdis ziņojumu, referenta arī ir šeit klāt. Jāsaka, ka komisijas eh, priekšlikumu mēs nekādā veidā nemēģinām padarīt vājāku. Bet ņemot vērā banku savienību, kā jūs to teicāt, šeit ir jārunā par fondu uh, tādu savietojamību un kas notiek, ja tiek, piemēram, jaukti kopā Eiropas un dalību valstu līdzekļi, ja tie tiek kombinēti. Tālāk par auditiem kad tika izveidots pirmais banku savienības pīlārs, tad um, uzraudzības pilnvaras tika nodots ES revīzijas palātai, tās tika pārceltas no dalību valstu uh, revīzijas tiesām. Vai tas tomēr nu, nerada zināmu pavirsi, paviršības risku? Kā jūs vērtējat uh, šo uh, revīziju robežu, ņemot vērā pirmo un otro pilāru? Jā, nu šķiet, šo vispār nebūs uh, viegli jautājums, saka Kēnigs kundze. Ja runājam par DGS, iepazīstoties ar ziņojumu, es gribētu teikt, ka mūsu institūcijai šeit būtu kaut kas sakāms. Mūsu pīlārā ir runāts par šo um, apusējības mehānismu vienotajā uh, noregulējuma fondā. Tagad tiek runāts par to, kā daļēji varētu pāriet uh, no. Uh, tādas uh, aizdevumu sniegšanas uz uh, apstādināšanas mehānismu, uz šo backstop. Mums ir jādomā par jauniem risinājumiem, un DGS, pateicoties DGS, var īstenībā sasniegt tos pašus rezultātus. Bet tas ir jūsu darba programmā, saka Tanga kungs. Jums ir jābūt kaut kādam viedoklim par to. Atbildīja, man ir viedoklis, ja mēs runājam par pārapdrošināšanu programmās Ziņojumā šis piedāvājums ir ļoti labs, tā tad pāriet no pilnīgi nacionālas sistēmas. Mēs vienmēr domājam, protams, par nacionālo sistēmu stabilizāciju. Bet ir jādomā arī par alternatīviem pasākumiem, piemēram, pārnesot depozītus uz citām institūcijām jūs varat gūt eh, nu, pietiekami daudz mācības, eh, jo ir jādomā vienmēr par labākiem un efektīvākiem risinājumiem. Un, protams, mēs vēlamies radīt Eiropas sistēmu soli pa solītim. Un es atceros arī, ko Eiropas komisija teica šajā sakarā. Un jūs runājāt arī par uh, revīzijas palātu. Es iepazinos ar tās ziņojumu, bet jums ir jāsaprot, ka šis uh, vienotais noregulējuma mehānisms ir ECB paspārnē. Protams, mēs kopīgi ar revīzijas palātu runājam par to. Viņi arī. Uh, sadarbojas ar mums, un mēs runājam par to, ka ir eh, eh, jāapkopo inf, institūciju rīcībā esošie dati, un tie jāanalizē. Nu, viņiem īstenībā tādas tiesības ir kā revizijas palātai. Es ceru, ka atbildēju uz jūsu otro jautājumu vismaz. Paldies. Paldies. EKR er runātājs zālē neredzu. Silīgu Lāru lūdzu. Labdien, Kēnigas kundze. Uzdošu jautājumu angļu valodā. E, iepriekšējā komisijas pakotnē tika piedāvāta soda nauda bankām, ka e, to varētu uzlikt, e, ja netiek izpildīts prasības. Ko jūs par to domājat? Vai tas patiešām nu, kaut kam nāk par labu? Paldies! Pirmām kārtām, labvakar! gribēju pateikt, ka mēs pie tā tagad strādājam, mēs to visu uzmanīgi pētām, bet ja ir tāds šis kopīgais mehānisms vai tāda kā vienas pieturas aģentūra, uh, Ja mēs runājam par Eiropas līmeņa mehānismu, tiek izveidot konkrēta struktūra un uh, citādi ir uh, viena struktūra vienā vietā, kaut kur citur ir cita struktūra un tās ir pārāk mazas, lai visus riskus varētu pietiekami labi absorbēt. Es domāju, ka man nav iebildumu pret šādu priekšlikumu un noteikti ir jāiepazīst vēl ar detaļām. Paldies! Fabio De Masi. Uh, hello, uh, Ms. Koenig. You said at the beginning. Koenigas kundze, jūs teicāt sākumā, ka šķiet uh, mēs esam jau nesen tikušies. Es atvainojos, uh, ja varbūt šo jautājumu esmu uzdevusi jau iepriekš, bet atbildi katrā ziņā esmu aizmirsis. Vai tiek Vai ir nu kaut kādi dati par to, cik eh, daudz naudas tiek piešķirts atsevišķām bankām ņemot? Eh, tātad, cik bankas ņemot vērā eh, to lielumu un apgrozījumu, cik tās iemaksā šajā uh, regulējuma mehānismā? Un runājot par Bāzēlu 3, uh, modelējot dažādus iespējamos riskus, cik augsti tie ir un vai izmantotās procedūras patiešām atbilst mērķim un vai nu B, Bāzele 3 vai 4, vienalga kā mēs to sauktu, varētu Eiropas bankām radīt tādu neizdevīgu konkurenci. Es zinu, ka jūs nevēlaties neko teikt par Itāliju, bet es vismaz mēģināšu uzdot šo jautājumu, nu varbūt man veiksies vairāk kā kolēģim. Ja jums vajadzētu kaut ko ieteikt Itālijai, Vai jūs ieteiktu tā piesardzīgi pārkapitalizēt Montebjaskas jenu vai tomēr nē? Paldies! Labi, Sākumā atbildēšu uz pirmo jautājumu. Nesmu īsti droša, vai tad mēs nesam nekādas detaļas par bankām jums uh, snieguši. Mums ir, mūsu tīmekļa vietnē ir visai apjomīga informācija, Es ekonu komitejai saiti varu nosūtīt. Bija tur tāds grafiks, ņemot vērā dažādas riska faktors, kā arī cita detalizētāka informācija, ņemot vērā banku atrašanās vietu. Bet nevajadzētu nekad eh, informāciju atspoguļot tādā veidā, ka jūs varētu saprast, kura banka aiz kura skaitļa slēpjas. Bet, ja jums vajag vairāk informācijas, es noteikti jums nosūtīšu. Paldies. Bāzēl 3, 3 ar pus, 4, vienalga, kā to saukt. Es eh, negribu par to runāt, jo tas eh, attiecas uz uzraugu kompetencēm. Uh, bet katrā ziņā ir jāiepazīstas ar dažādiem iekšējiem modeļiem, un noteikti ir gadījumi, kad šāda risku modelēšana nav pārāk noderīga, bet, protams, nevajadzētu izliet zīdaini ārā kopā ar visu netīro vannas ūdeni, un ir jādomā par tādiem. Uh, modeļiem, tādām projekcijām, kas ņem vērā arī augstākus riskus. Es uzticos manu iepriekšējo kolēģu spējām no, noslēgt sarunas par bāzeli ar panākumiem par Itāliju. Nu, varbūt teikšu kaut ko tādu, kas jums nešķitīs pārsteigums. Es vienmēr ceru, ka bankas radīs kaut kādus privātus risinājumus un nelūks, piemēram, valsts atbalstu. Man tas vienmēr šķiet simpātiskāk. Paldies! Svens Gīgalds lūdzu. Labvakar, Kēnigas kundze, bet turpināšu angļu valodā. Parasti jums mēdz uzdot šo jautājumu. Pirms kāda laika jūs man apsolījāt sagatavot uh, šķēršļu sarakstu, kas tad ir šīs barjeras, kas Eiropas likumdošanai jums traucē pēc, pēc iespējas labāk paveikt šo darbu. Gribu zināt konkrētu datumu, pirms jautāšu ko citu. Jā. Yeah atbilde. Nu jā, nu šķiet tas būtu kas līdzīgs pašnāvībai, ja es jums tagad konkrēti datumu nosaukšu, bet labi, jokus pie malas. Es ceru, ka šis saraksts varētu būt gatavs. Mēs runājam par pirmajiem noragalējumu plāniem. Nu jā, es te īsti pat negribu runāt par šķēršļiem. Ir jādomā, kā padarīt šo procesu um, optimālāku. Šeit ir visai daudz un daudz šķaļņainu šķēļu, nu, šķēršļu, bet uh, es jums apsolu, ka saraksts būs. Es jau tagad jums varu nosūtīt eh, sarakstu ar tiem jautājumiem, kas būs svarīgi 2017. gadā un kā tad to visu optimizēt turpmāko gadu laikā. Bet ļoti vienkārši arguments. Tad, kad ir maksāt nespējas likums, Protams, tas vienmēr prasa ļoti daudz laika, vai ir papildus kaut kādi šķēršļi, tas vienmēr prasa ārkārtīgi daudz laika. Es jums varētu kaut ko nosūtīt pavasarī, varbūt ne pilnsarakstu, bet pirmos jautājumus. Tātad pirmos jautājumus pavasarī, un tad līdz vasarai saņemšu pilnsarakstu, varu tā secināt, saka Gīvelda kungs. Uh, Pirmais saraksts pavasarī un vasarā garāks saraksts. Es ceru, ka tas notiks. Un nākamgad mēs arī būsim gudrāki un mēs arī mm, citus jautājumus vēl atradīsim. Jā, nu labi, mēs pat varētu tādu video filmiņu uh, uzņemt vairāk mēnešu garumā, ņemot vērā šos jautājumus un atbildes. Uh, sabiedrisko attiecību speciālistiem tas ļoti patīk. Jā, tika runāts par Finance Watch eh, finansējumu. Es gribēju uzdot arī vairākus jautājumus uh, sakarā ar komisijas priekšlikumu. Ko es par to domāju? Tas tikai mēģina apgriezt jums spārnus, mums tas nepatīk. Ko jūs domājat par priekšlikumiem? ierobežot eh, iespējas izmantot trešo valstu emitētos finanšu instrumentus. Un ko jūs domājat par tīlāku noteikšanu 6,75% apmērā? Ja bankas bilance aktīvos ir 18,5% um, no kopīgās bilances, tas nozīmētu MRL zemāk par 8%, par ko jūs vienmēr esat runājusi. Ko jūs par to domājat? Un ko mēs varētu darīt, kā mēs varētu uh, rīkoties labāk par komisiju, lai jūs atbalstītu jūsu darbā. Paldies! Sven, jūs ļoti rūpīgi izmeklējāt to jautājumu, kam es mēģināju tā garām ejot pieskarties savā runā. Tātad, pirmām kārtām. Uh, Komisija eh, pirmajā pīlārā ievietoja tīlāk un tad eh, tika izveidots otrais pīlārs. Un, protams, jums kā iestādē ir jābūt arī izvēles iespējām, bet eh, slieksnim nebūt, nevajadzētu būt augstākam, lai varētu joprojām attaisnot Emrela. Uh, izmantošanu. Pirmais pīlārs un tad ir otrais pīlārs. Vienmēr saskaņā ar noregulējumu stratēģiju. Un vēl, ja tiek izveidots tikai pirmais pīlārs eh, GISIPS un otrais pīlārs DISIPS un citām bankām, jums ir jāsaprot, ka to nevar uztvert uh, tādā veidā, ka MRL ir pirmajā pīlārā un tad jau tas ir kaut kas uh, tikai milzīgām bankām domāts un pārējās bankas tas ir otrais pīlārs. Nē, tādi nav komisijas nolūki, bet mums ir uh, jāizmanto ļoti precīzi formulējumi, lai varētu uh, procedūru izmantot nekavējoties. Es gribētu teikt, ka ir jābūt gana piesardzīgiem Un tālāk ir jāievēro arī subordinācija. Subordinācija GISIPS. Bet jāsaprot, ka neviena situācija nav identiska. Un es negribētu teikt, ka uz pārējiem mehānismiem neatiektos subordinācija, bet vienkārši ir jātaisno pieņemtie lēmumi. un nevajadzētu vēl radīt papildus šķēršļus. Tādā veidā mēs arī nesasniegtu to, ko vēlas panākt komisija. Paldies! Marko Zanī. E, paldies! Paldies priekšsēdētāji, gribētu atgriezties pie ba Itālijas bankām. Kolēģis Demāzija norādīja, ka vienmēr mēs gaidām tirgus risinājumus, bet, nu, jāsaka, ar um, cerību vien bieži vien nepietiek, tādēļ gribētu tomēr ko vairāk. Mēs zinām, ka zinātām bankām tirgus risinājumi būs sarežģīti. Šodien tika arī nosūtīts paziņojums par Montedei Paskī um, pieaugumu, līdzekļu pieaugumu, un tas visai tāds ievērojams. Un, uh, Šeit mēs runājam par ļoti lielas um, paketes pārdošanu tādiem uh, aizdevumiem, kas nebija gluži par tirgus cenām. Ja Itālijas uh, valsts šeit iejauksies un izmantos uh, valsts finansējumu, lai atbalstītu banku, kas tad īsti notiks? Vai vienotā noregulējuma valde uzskatīs, ka tā ir valsts intervence? Un, uh, ja Itālijas valdība izmantos privātas institūcijas palīdzību šeit, kā piemēram uh, depozītu un aizdevumu uzkrājumu banku, vai tādējādi mēs varam uh, apiet šos noteikumus vai nē. Un tālāk par Itālijas sistēmu runājot, ir kāds ļoti svarīgs jautājums. Centrālā banka nāca klajā rekomendāciju par to, ka daudzām bankām uh, vajadzētu tikt vaļā no šiem um, aizdevumu paketēm, kas uh, nenes ieņēmumus, bet ir jājautā par uh, pārdošanas cenu un līdzsvaru starp piegā, uh, piedāvājumu un pieprasījumu. Montedei Paski un tirgus plāns, par ko jūs runājat, mēs runājam šeit par 37% no nominālās vērtības, bet galu galā mums ir šis benchmark rādītājs, tas attiec uz 15. decembra cenām tie bija 15,6%, tad tas tika paaugstināts līdz 20% no nominālās vērtības. Gribētu jautāt, atbilstoši jūsu noregulējumu plāniem Itālijas sistēmā, kāda būtu vidējā cena šiem aizdevumiem, tos, kurus it kā vajadzētu pārdot, tīri paturot prātā, kāda ir mm, situācija un to, ka ir jāsteidzas šobrīd. Paldies! Let me try to answer Mēģināšu atbildēt visai lakoniski. Neizteikšos ne par vienu banku. Es domāju, mēs varam runāt ne tikai par Itāliju. Es gribētu teikt, vienmēr ceru, ka e, ir iespējams atrast e, nu, risinājumu privātajā sektorā. Ja nē, tad tiek e, izmantots alternatīvas, vienu jūs jau pieminējāt, un īpašos gadījumos var būt tāda piesardzīga pārkapitalizācija. Uh, rekapitalizācija un citreiz, ja tiek izmantota valsts nauda, ja tā tad nav šī piesardzīgā pārkapitalizācija, jūs uh, izmantojat noregulējuma mehānismu un, protams, uh, tad ir jādomā, kā tas viss tiek sadalīts, šis sloks. Mēs arī rūpīgi sekojam Eiropas centrālās bankas darbam. ECB paziņoja, ka nevien Itālijā, bet arī citās valstīs ir bankas, kuru kontos atrodas šie pēļņu nenesošie aizdevumi. Jāsaka, ka noteikti to varētu risināt atšķirīgos veidos. Mūsu noregulējuma plāni ir atšķirīgi, un mēs domājam par dažādām stratēģijām, un mēs arī eh, stratēģijas pielāgojam atsevišķiem gadījumiem, jo nav jau tādas panacējas, kas palīdzētu pilnīgi visiem. Ja mēs runājam par neatmaksātajiem aizdevumiem, varētu, protams, domāt, ka šīs problēmas atrisināt šeit var atšķirties uzskati, banku profilus un tā tālāk. Es nevaru tādu kopīgu universālu risinājumu šeit piedāvāt. Bet Jādomā par risinājumiem, par glābšanas mehānismiem, nevis kaut ko tādu, ko jūs izmantojat aizvien un aizvien no jauna. Ir jāpacenšas visu atrisināt jau pirmajā reizē. Bet varbūt uh, noslēdzot savu atbildi uz tādas priecīgākas nots, es gribētu teikt, ka jā, privāti risinājumi ir tie vislabākie. Paldies, Mano kungs. Labna, Priekšsēdētājs kundze divi temati. Pirmkārt, eh, vienotā noregulējuma fonda uzdevums nav vienkārši piekrīt. Jums ir tikai saujiņa amatpersona, ar kuru organizēt eh, visu to pārējais režīmu un uh, kreditoru attiecību izrisināšanu. Tad, ja būtu vairākas tādas uh, bankas glābjamas, kā jūs uzskatāt, uh, jūs spētu to iesākt? Un vai tad tomēr tā, tā glābšana nebūtu vienīgajā ietvarā, kas darbojas, proti, no dalībvalsts puses? Otrais jautājums, ka Montepači varētu zaudēt 5 miljārdus eiro šonedēļ. Uh, kādi divi risinājumi, kas ir iespējami tātad no valsts puses, valsts banka glābja, un tad otrais risinājums no privātās puses, tirgus risinājums, ko jūs piesaucāt, tātad no era puses, ka tad eh, tas skart arī daudzus eh, konturētājus. Tad kā jūs domājat, Itālija to situāciju varētu risināt? Paldies. To... Man ir tāds iespējas, ka jūs gribat mani ievilkt diskusijās par risinājumu, kas skar tieši Itāliju. Vienu lietu skaidru gribu sacīt. Vienotais noreglējuma mehānisms, protams, uh, ir ar lielu uzdevumu, kad ir runa par pārobežu. Par situāciju, un kad es runāju par pārobežu, tad es runāju par atrisinājumu ne Eiropas Savienības valstīm. Te mums cieši jāstrādā ar kolēģiem, lai nodrošinātu, ka noregulējums tiek skatīts kā risinājums problēmai, un tātad mēs paliekam vienoti, nevis kaut ko uh, sadalām, nošķiram tas tiek atzīts. Pieminot situāciju, kurai skarāties jūs Itālijas bankām. Pagājušā nedēļa un šonedēļ šo banku situācija nav mainījusies. Mums ir noticis politisks balsojums, kas ir nedaudz mainījis situāciju, taču neparprotam mēs ceram, ka tiks rasts risinājums dažādajām situācijām. Šis risinājums varētu prasīt laiku, un kā jau iepriekš teicu, spēles noteikumi ir noteikti ERAP un arī vienotā noregulējuma mehānisma regulā, un kad jūs raugotie, e, rau, pārējiet uz citām jomām, ko sauc par e, Digikompa banku komunikāciju, man šeit nekas nav piebilstams. Starp citu, runājot par uh, iepriekšēju rekapitalizāciju, piesardzības dēļ, tad tas pilnīgi ir ārpus uh, vienotā no, nogrelē valdes pilnvarām. Paldies, Rēns Heis, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties Kienigs kundzei par viņas prezentāciju šodien. Es esmu no īrijas, deputāts no īrijas, un es esmu redzējis šo iespaidīgo īrijas banku glābšanu, tāpēc biju ļoti priecīgs, ka jūs atbildot citu jautājumu teicāt, ka noteikumi paliek noteikumi, un ka mēs esam pārējuši no vēsturiski no sistēmas, kad valsts glābja mm, bankas, kad privātais sektors glābja. Un tā ir atbilde, kas neprotams visiem bija jādzird. Jūs teicāt komitē, ka 10 miljārdi tagad ir glābšanas fondā un mērķis bija 55 miljārdi 5 gadu laikā. Pirmkārt, jautājums, vai šis mērķis vēl ar vienu ir aktuāls? Un atb runājot par atbildi uz Damasus kunga jautājumu, tātad eh, vērtējums katrai valstī atsevišķi, īrijas ieguldījums būtu 1,8 miljardi, ja nemainos no īrijas banku sektoru paredzētajā laikā. Diskusijās ar nacionālajiem uzraugiem ir ietā parādījies divi jautājumi. Pirmkārt, sadarbība, ko saņemat, un tas, ko saņem vienotā noregulē valdi attiecībā uz pāraudzības pieju visas sistēmas ietveros. Vai jūs varētu to pakomentēt? vai šis atbalsts ir konsekvents visos gadījumos, vai kaut ko varētu uzlabot, un ja varētu uzlabot, tad kuras ir tās jomas attiecībā uz eh, jūsu dialogu ar nacionālajiem uzraugiem? Pēdējais komentārs jautājums attiec uz to, ko teica kolēģis par NP, NPL. Mums š, ir bažas par to, ka vismaz 80 eh, dalībvalstis ir ar NLP, kas ir lielāks par 10%, un tas var skart arī uh, visu banku sektoru. Vai jūs skatījumā tas var izraisīt vēl vienu krīzi? Paldies. Paldies par jautājumu. Sākšu ar fondu jautājumu. 55 miljārdi tika aplēsti pašā sākumā no komisijas puses, pieņemot, ka tas būs 1% perioda beigās. Pat labam skatoties uz pašreizējiem skaitļiem, var secināt, ka beigās būs vairāk par 55 miljardi. Un izaicinājums tagad mums, tiem no jums, kas patīk matemātika, mums ir jāizveido šis fonds pēc iespējas labāks, lai šo astoņu gadu laikā tas panākt vairāk par uh, vismaz vienu procentu periodu beigās no šīs skaitļa, bet, diemžēl, mēs nezinājām, kāds ir šis skaitlis. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu noteikt ieguldījumu, kas ir 1,08% no iepriekšējā gada depozītiem, pieņemot, ka būs pieaugums, kas tad varētu mums cerēt par 65 miljardiem vai nu kādu citu skaitli. Nu, katrā ziņā mēs esam gatavi to pielāgot. Te es neredzu nekādu konfliktu situāciju, taču manā rīcībā arī nav skaitļu. Man nav pamatu uzskatīt, ka īrijas ieguldījums mainīsies. Ko mēs redzam attiecībās ar īriju? Nepārprota, ka banku pārēja uz citām valstīm no, val, no īrijas vai ienākot īrijā var mainīt jūsu ieguldījumu, taču spēles noteikumi visiem ir vienādi. Pārējie pie jūsu otrā jautājuma. Sadarbība ar vienādās uzraudzības mehānismu, kas mums ir galvenais uzraugs, ar kuru sadarbojamies, ir laba. Šī sadarbība ir laba. Ir viena joma, ko vienmēr pieminu. Iespējams, ka loģiski var sacīt, ka pirmais zaudējums ir visvienkāršākais, bet skaidrs, ka mums jāvērsās priekš, taču mēs arī visi apzināmies, ka agrās iejaukšanās, jeb intervences pasākumi ir jāveic iepriekš, nevis eh, bez piecām pusnaktī un lēmumu jāpieņem veikli, bet ar Eiropu mums arī, ar Eiropas centrālo banku mums arī nepārprotam vienošanās, laba sadarbība. Un runājot par MPL, protams, mēs tos skatām. Un te nav runa par NPL tikai vienā dalībvalstī, bet visā sektorā tie ir vienādi. Bet, kad jūs paraugāties uz vienu vai citu, situāciju, tad jums ir tikai tāds daļais iespējas par NPL, un tad attiecībā uz plānošanu jūs varat teikt, nu labi, to tad mēs risināsim, bet tas ir tikai tāds atsevišķi gadījums. Savā darbās ar uh, noreglēm plānu strādājot, mēs saskaramies ar to, kā konkrēti rīkoties konkrētās bankas gadījumā. Taču galvenokārt es uzskatu, te mēs arī esam viensprāts ar ECB un viņi strādā pie tā, lai pātrinātu, pātrinātu darbu pie NPL. Pēters Zīme, lūdzu. Paldies, Kēnikas kundze. Visi ir uzlikuši austiņas. Jūs diskusijās pateicāt divas ļoti interesantas atziņas. Pirmām kārtām Jūs teicāt, ka depozītu garantija sistēmu uh, Eiropas līmenī nevar būt uh, nu, uh, tāda tikai kā izmaksas vieta, un jūs teicāt, ka ir jādomā par alternatīviem pasākumiem. Un jūs teicāt vēl ko ļoti interesanti, ka runājot par alternatīviem pasākumiem, Ir jādomā ne tikai par tādiem pasākumiem, kas spēcina institūciju kā tādu, bet vēl daudz kas vairāk. Un ja mēs runājam par DGS, mēs eh, to ņēmām vērā, gatavojot šo likumdošanu, un komisija visu apgāza. Alternatīvi pasākumi, piemēram, uh, visus kontus kopā ar to klientiem pārnes uz citu banku. Ja tas ir izdevīgāk nekā vienkārši pasludināt maksāt nespēju un uh, izmaksāt uh, e, 100 tūkstoši eiro, jāsaka, ka klientam nu, tas ir labāk nekā vienkārši, ka viņam tiek izmaksāt naudu un viss jā, nu katrā ziņā sabiedrība būtu ieguvēja un arī visi pārējie, jo izmaksas būtu zemākas. Jūs teicāt, ka ASV ir jau gūta līdzīga pieredze. Varbūt, ka mēs varētu par to spriesties nedaudz vairāk komitejā, kā tas izskatās, jo mēs par to šobrīd vēl neesam pārāk daudz runājuši. Otrs jautājums par šo bremzes mehānismu ja nu, ļaunākā scenārija gadījumā visi podi, visi naudas podi ir iztukšoti, tad mums ir milzu problēmas un bankas nevar tos tik ātri piepildīt. Ja mēs runājam par tādu šo podu eiropeizēšanu, nevajad, vai nevajadzētu patiešām e, izmantot šo bremzes mehānismu, lai uh, nauda nekad pilnībā neizsīktu. Un tad varētu domāt eh, par tādu ES e balstītu struktūru, piemēram, ESM? Mēģināšu atbildēt uz pirmo jautājumu. Kad pieminēji TGS un alternatīvos pasākumus, tad patiesībā es te runāju par FD. IC. FDIC pēdējās nedēļas laikā ir izmantojis alternatīvos pasākumus uh, proti eh, pārnešanu, viņi to saucā par iepirkšanu, eh, tātad, ka klienti tiek pārnest uz citu institūciju un tad eh, tā institūcija, kas bankrotē, tiek pakļaut maksāt nespēju. Tas ir izdarāms dižies direktīvas ietveros, tas tā nav transponēta visās dalībvalstīs, un tā arī nav daļa no uh, komisijas edis priekšlikumu. Jums ir taisnība, kur Eiropas schēma būtu vienkārši mm, mm maksātājs. Kā jūs pamatot teicāt, te nav runa par uh, eh, neparakstītu čeku. Taču alternatīviem pasākumiem ir jāiztur tas, tā pārbauda, ka tas neizmaksā vairāk kā standarta maksātnespējas procedūra. Un mēs vienmēr esam teikuši, ka tas var būt operatīvāks risinājums. Tāds ir mūsu paziņojums bijis arī jau no pašsākuma runājot par bremzi. Mēs esam gandarīti, ka mums ir izdevies, gandrīz izdevies pabeigt vienošanos. Tur palikuši tikai tādi gadiem, kur, piemēram, valdība nu, pat ir ievēl, eh, kādā valstī jaunu ievēlēta un tāda procesa vēl nav noslēdzies. Un, kad mēs runājam par brēms, tad es vienmēr saku, ka tas tā nav neaizvērta aploks, jo tas ir aizdevums, ko mēs saņemam un nepārprotam. Tam ir jābūt eh, fiskāli neitrālam vidustermiņā, tā tad mums ir jāmaksā nodokļi no institūcijām. Un mēs esam gatavi pie tā strādāt, ja dalībās, ja Eiropa vēlas uzlikt kaut ko vēl pa virs, tad es būtu pēdējā, kas teikt, lūdzu, nedariet tā. Taču mēs nepārprotam mm, Brems attiecinām uz vienotā noraglē fondu, un es vēlreiz atkārtošu, tad, kad dalībās būs gatavs par to runāt, tad mēs arī esam jau gatavi. Paldies. Mato kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kenīgs kundze. Man viens jautājums vēlos zināt. Kāds ir jūsu viedoklis? Mums ir vispārējais uzskats, ka Eiropas bankas tiek sodītas, salīdzinām ar ASV bankām Bāzels 3 dēļ. Tas attiec visām ES bankām, bet uh, attiecībā uz ASV Tas ir spēkā tikai uz lielajām bankām. Nu, tā, tad, tā ir nevienlīdzīga attieksme. Vēlos zināt jūsu viedokli. Paldies. Atbildi es. Nezinu, vai es varētu piekrist jums, ka jūs sakāt, ka Eiropas banks tiek sodīts, taču jums ir pilnīga taisnība. ASV ir atšķirīga attieksme pret maziem bankām, krājbankām un citām institūcijām, tiem ir, eh, uz tām ir savs savi tiesību akti, bet Bāzela 3 attiec tikai uz lielajām daudznacionālajām bankām. Un es pat laban pat nevarētu skaidri pateikt, kur ir tā robeža, man tā būtu jāpārbauda. Taču vai tā ir izteikti atšķirīga attieksme? Nu, varbūt uh, attiecībā uz eh, detalizētumu bankām, bet vai tas nozīmē banku sodīšanu, nu, es nezinu, tad jāskat, kad situācija atsevišķi. Taču katrā ziņā te ir vērts domāt par samērīgumu un tam līdzīgi, un tas ir ilgtermiņa projekts manā skatījumā. Paldies! Tad uh, Alfreds Sants lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Kenī kundze. Jūsu plānā 2017. gadam jūs par prioritāti izvirzāt iekšējo rādītāju praksi, lai nodrošinātu koherenci, ka arī nacionālajiem tiesību aktieriem jāuzlabo gatavību. Un jūs teicāt, ka ir daudz darām šai harmonizācijai. Vai jūs piekrītat, ka sekojot šādai pieejai pastāv draudi ka tas varētu izvirzīt tādus universālus prasības visiem, bet es saprotu, ka jūs teiktu nē, taču jā, arī pastāv kā iespēja. Kas ir darīts, lai izvairītu no šīs problēmas? Īpaši attiecībā uz vidē lieluma bankām no mazām, eh, netik mazām Eiropas dienvidu valstīm. Un kā ir ar tām ekonomikām dienvidos, kam ir uh, atšķirīga uh, pieeja vajadzīga salīdzinām ar Ziemeļbankam? Vai uh, visu metožu harmonizēšana nesamazinātu banku elastību un tās padarītu mazāk konkurētspējīgākas mazās bankas no dienvidu valstīm vai vidējās bankas salīdzinām ar Ziemeļbankām? Ba bankām? Vai šādas harmonizācijas procedūras vairāk neveicinātu oligopolizēšanos eh, Eiropas banku vidū? Atbild, kad mēs runājam par rādītāju noteikšanu, tad te mums jāsaka daudz detalizētāk. Piemēram, ir tāds bankas, kur komandā darbojas mūsu personāls un nacionālās iestādes ir identificējuši pār par 20 plus kritiskās funkcijas, un tad ir citas, kur ir 4-5 kritiskās funkcijas. Kad mēs runājam par benchmarking, tad ir jānosaka tādi, tādas pašas latiņas katrā komandā. Kad mēs definējam, cik mēs nopietni gribam raugu, raudzīties uz vienu vai otru lietu, tad jāizmanto tie paši kritēriji un mēraukla. Uh, Mēs ļoti labi zinām, uh, šo domu gājienu atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem, bet es jums šeit nevaru piekrist. Jo ir depozīti, ir uh, vērtspapīri un, un ziemeļos un dienvidos ir šādas bankas un tās katrā ziņā ir atšķirīgas no investīciju tipa institūcijām. Un raugoties no šāda viedokļa, iespējams, arī noraglējums būtu atšķirīgs. Taču šī kritērija noteikšana mums ir nepieciešama, jo mēs skatāmies uz uh, kopu bankām dažādās valstīs, lai mēs nodrošinātu vienādu attieksmi dažādās valstīs. Un kad mēs raugājamies uz nacionālas mm, dalībvalstu dabas jautājumiem, tad var sniegt jums piemēru, ka pateicoties detalizētam maksāt nespējas likumam, nacionālam likumam, tad var pieprasīt atbildību arī no holdingu uzņēmuma, ne tikai no bankas tā varētu nebūt citā dalībvalstī, vai arī citiem vārdiem sakot, mēs sākam ar noregulējumu plānu, kas ir jāiedarbina pamatoties uz nacionālo likumu. Tātad mums jārīkojas pamatoties uz nacionālo tiesību aktu. Tā tur bija. Mēs ļoti labi apzināmies, ka mums attieksmē pret visām bankām ir jābūt vienlīdzīgai un arī konsekventai Banku Savienības ietvaros. Thank you. Uh... Paldies. Mīna Girlūdzu. Thank you, Chair, and uh, good evening. Paldies, priekšsēdētāja, labvakar, Konigas kundze. Viens no piedāvātās banku pakotnes uh, priekšlikumiem ir pārnest uh, slogu no nodokļu maksātājiem uz bankas kreditoriem. Es šo principu no sirds atbalstu. Bet man nav īsti skaidrs, vēl aizvien skaidri daži komisijas priekšlikuma aptvēruma elementi. Vie, noregulējumi iestādēm vai bankām tiek ļauts vērtēt, vai tām ir 3,5% no 18% nesubordinēto līdzekļu. 3,5% ne, nav subordinēti, un tas nenozīmē, ka NCVO princips ir pārkāpts. Manas bažas par tekstu ir tāds, ka noregulējumi iestādes neizdara šo nodalījumu. Patiesībā tas tiek atstāts um, banku pašu ziņā. Vai jūs, prāt, tas nevarētu apdraudēt uh, priekšlikumu pamatmērķi? Otrs jautājums saistīts ar komisijas priekšlikumu, kuri noteikts, ka visām Eiropas Savienības uh, prasība, uh, bankām būs jāatbilst tīlāk prasībām. Uh, bet tas tiek attiecināts arī uz trešo valstu banku meitas uzņēmumiem, kuriem ir kopīgie, kopējie līdzekļi, kas pārsniedz 30 miljardus. Es zinu, ka Silvija Gujārdi jau par to prasīja, bet gribētu pārjautāt, vai jums nav bail, ka tas būs pretrunā ASV banku noteikumiem, ja tas radītu problēmas? Atbildes pirmo jautājumu. Ja jūs pareizi saprotat, tad man rodas bažas bet ne jau banka ir tā, kas lems, vai 13,5% pietiek. Subordinētais parāds. Tas ir tas, ko komisija veids kā pirmo soli. Ja mēs pieņemam un izmantojam šo kopējo Eiropas izņēmumu, bet jā, jums pilnīgi taisnība, tas ir jāvērtē. Un noregulējuma iestādēji ir šeit jāiejaucas. un tas ir spēkā tikai tad, ja banka ir noregulējuma, nekaitējot kreditoriem, un tas tad ir saistīts ar otro diskusiju soli par potenciāliem groz, par skaidrojumiem attiecībā uz kredītu hierarhiju. Manuprāt, tas ir instruments regulējuma iestādēm, par ko jālem nevis bankai, bet nu labi, es pārlasīšu to vēlreiz. Un otrs jautājums. Prasības ne Eiropas bankām. Holdinga. Tātad šis starpnieku holdinga uzņēmums vai nu nodalīts vai operatīvs uz, operacionāls uzņēmums, manuprāt, tas uh, neiet pretrunā ASV, jo galu galā viņi to pieprasa no mūsu GSIP. Šobrīd Tas ir koncepts, kam vajadzētu nodrošināt šo banku noregulējamību, atvieglot to Eiropā, un tad mēs varam domāt pēc tam par detaļām. Jautājums, vai, vai tam nebūs kādas citas sekas? Es vienmēr esmu uh, iebildus pret ASV priekšlikumu veidot starpnieku holdingu uzņēmumus un šādu tīlāk, kas atrodas ASV. Nē, nu jā, tā ir savā ziņā šāda nodalīšana, bet tajā pašā laikā tas ir iekšējais koncepts tam, ka tiek noteikts, ka grupas iekšēnē ir jāpārliecinās neatkarīgi vai MRL vai TILAK, bet ka tas atrodas uh, tādās lielākās noregulējuma vienībās, un tas ir tas, kā mēs to risinām. Nu, ļoti tehnisks šis uh, risinājums kļūst un jāskatās, vai uh, vai tur nav kaut kāds nevēlams saknes, bet nu, tas pirmais solis, manuprāt, ir pilnīgi loģisks. Paldies! Danuta, vai esat uh, gatava atbildēt jautājumu? Es atvainojos, um, bija otrā komitejā, tur esmu priekšsādātāji. Es ceru, ka neviens jums vēl nejautāja par CCP. Gribētu tikai norādīt, ka šis jaunais priekšlikums, ko esam saņēmuši no komisijas, komisija pavisam nesen to izplatīja, tajā ir paredzēta arī situācija, kad klīringa šis uh, loceklis ir liela banka. Ja nu būtu šāda situācija, ka bankai ir parāds, kam ir uh, tālāka ietekme uz CCP, kur, kura biedrs tas ir. Tad man būtu jautājums. BRD ir iekļautas zināmas normas, lai aizsargātu banku saistības, bet gribu jautāt, kā jūs, kā mm, valde, plānojat ņemt vērā šāda veida interakcijas tīri praksē? gan regulējuma plānošanā, gan arī noregulējuma darbībās, lai jūs nodrošinātu, ka CCP, ko tas skar, beigās um, nebūs pārmērīgi jāmaksā par kļūdām, ko pieļaušas bankas. Tāds būtu jautājums, varbūt jums būtu komentāri par šīm attiecībām starp jūsu darbību, jūsu atbildību un CCP no otras puses un ar tiem saistītiem jautājumiem. Paldies! Atbilde. SRB šobrīd vienotai valde, noregulējuma valdībai nav nekāda valdē nav nekādas atbildības saistībā ar CCP vai saistītiem jautājumiem, izņemot to, ka daži no CCP tam, tiem ir bankas licence. Un tas nozīmē, ka mēs pēc noklusējuma varētu būt arī attiecībās tiem noregulējumi iestāde, bet CCP noregulējums vēl aizvien ir tāda nesk neskarti ūdeņi ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē arī. Tādēļ tas, ko mēs uh, darām, uh, vadot uh, FSB valdes darbu, mēs uh, ļoti lielā mērā starptautiskā līmenī esam strādājuši pie tā, ka tiktu noteikts, ka regulatori un uh, likumdevēji ir CCP sistēmu padarījuši svarīgu mm, pamatotu iemeslu dēļ, uh, jo klīrings uh, visai noturīgs ir bijis līdz šim brīdim attiecībā uz krīzēm, bet tajā pašā laikā mums jāsaprot, ko darīt gadījumā. Un tas scenārijs, par kādu šeit runājam, ir tas, ka viena, viens vai divi lielākie klīringa um, biedri um, pārstātu darboties, un tad šīs pozīcijas nevar aizpildīt, kā tas bija sagaidāms. Uh, Nu, lielākie klīringa biedri visā pasaulē ir G-SIPS pēc būtības. Un tas ir lielākais biedrs ne tikai CCP, bet vairākos CCP. Šeit mēs pēc idejas runājam nu, par šādu scenāriju, kuru gan cerams nekad nepiedzīvosim, protams. Tajā pašā laikā, manuprāt, ir vērts definēt, saprast, kurā brīdī tad mēs iejauktos. Un tad jārunā par mūsu lomu, jo uh, GSIP arī atbilstoši mūsu uh, um, mandātām būs vai nu tas, kurš bankrotē, vai arī tas, kam potenciāli varētu būt uh, zaudējumi, zaudējumi tiek pārnesti. Nu, pārunāt visu šo procesu un mēģināt saprast, kurā brīdī šie zaudējumiem ir jābeidzas, tas ir tas, ko komisija ir iekļaus savā priekšlikumā. Un tas ir tas, kas tiek pārunāts arī starptautiskā līmenī. Un, manuprāt, ja būsim pietiekami gudri, tad beigās rezultātā um, mēs varētu strādāt paralēli, nevis viens skriet pakaļ otram, bet nu ir ne tikai viens risinājums, ļoti plaši tiek runāts par elastību, par sekām, nu, bet šī diskusija tikai tagad ir sākusies, un arī komisija ir vēl aizvien atstājusi zināmas jomas atvērtas. Thank you. Uh... Paldies. Neredzu, ka vēl kāds runātājs būtu pieteicies izteikties. Lūdzu, Sven. Jā, gribēju tikai atgriezties pie jautājuma, ko uzdevu jau iepriekš. Tīri laika varbūt pietrūka jums uh, atbildēt jautājumu par komisijas priekšlikuma trešo valstu dimensiju. Es biju pārsteigts, nu, jāsaka, var jau būt, ka es ko palaidu garām, bet es saprotu, ka komisijas priekšlikums pēc idejas paver uh, iespēju, ka nav bail-in šādu klauzulu finanšu instrumentos, uh, kas tiek uh, izdot zināmās trešajās valstīs. Ko jūs par to domājat? Vai nav tā, ka tas būtu uzskatāms par uzaicinājumu finanšu centriem ārpus Eiropas piešķirt tādu konkurentspējas um, ieguvumus, jo, nu, jūs mm, šķitāt visai pārsteigti par mani jautājumu, bet BRD tur ir grozījumi un jāsaka mūs interesētu, kas jums par to sakāms. Jā, es tiešām biju apmulsus. Es biju domājis, ka jūs atsaucaties uz 55. pāntu. 55. nu, manuprāt, atbildēju uz to jautājumu. Es saprotu situāciju sekojoši, un Kā jau minēju, tad, uh, nu, mēs vēl aizvien tur tā detaļ, detaļas pētām, bet cik es biju nopratus, tad bija plašas diskusijas par šo faktisko neiespējamo scenāriju un pēc idejas to, ka nav nepieciešams pieņemt lēmumu pilnīgi, attiecībā uz pilnīgi katru mazu līgumu trešajā valstī. Bet regulā tas bija strikt norādīts, ka viss ir jāiekļauj un tika, bija ideja to nosaukt par de minimis izņēmumu, neko citu. Un, ja tiešām redakcija tur ir tāda, un es lūdzu komandu vēlreiz to pārskatīt, ja tā, tad uh, mēs atbalstītu de minimis izņēmumu. izņēmumu jo pretējā gadījumā mums būs uh, jāmeklē, kas ir tieši čēršļi rezolūcijai, vai nu, lietas, kas šeit nav īsti aktuālas. Bet, ja mēs runājam par ko vairāk, nu, nekas vairāk tur nebija plānots likt. Es ceru, ka tā bija pietācīga atbildes jūsu jautājumu, bet, nu jā, šis jautājums būs jāizskata vēlreiz. Es sapratu, ka par to bija bažas, tādēļ aicināšu to pārskatīt vēlreiz. Jautājums, nu, manuprāt, de minimis uh, normai jābūt ierobežojumi pēc izmēra, apjoma. Te nekāda apjoma ierobežojuma nav. Te ir noteikts, ja legāli, ekonomiski vai līgumam atbilstoši tas nav praktisks risinājums, tad, nu, nu es saprastu, būtu konkrēts limits, bet te šķiet ir tādi praktiski apsvērumi jāņem vērā, un man vienmēr šķita, ka atbildība saistības galu galā ir princips, un tās nedrīkstētu kompromitēt tas, vai praktiski ir kaut kas īstenams vai nē. Atbilde, jā, manuprāt, de minimis ir loģisks risinājums. Nu, redakcija varbūt ir vērts pārdomāt. Komisija, manuprāt, vienkārši gribēja atrast pienācīgu de minimis risinājumu, bet, nu, varbūt jājautā komisija. Viņa gal galā šo tekstu sarakstīja, es mēģinu to interpretēt. Tieši tādēļ arī pētam šo jautājumu. Nu, jā, jāvērs pie likumdevēja Arī mums savs darbs darāms, tajā skaitā arī ar šo pantu. Gribētu arī izmantot iespēju un uzdot visam īsu jautājumu. Jūs norādījāt uz to, ka jāapzinās uh, izaicinājumi, lai izpildītu um, mērķus konkrētos tirgos, konkrētām bankām, vai šeit jūs atsaucaties uz kaut kādu zināmu elastību attiecībā uz subordinācijas līmeni? Uh, attiecībā uz vadlīnijām vai pat patiesībā prasībām mazajām bankām. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs varētu nedaudz plašāk par to parunāt? Labi. Jā, būs zināmā mērā, un nu, es gan varbūt to nesaukt par elastību, bet ir jādomā par um, noregulējuma stratēģiju, pilnīgi depozītu finansētām institūcijām no vienas puses un starptautiskajām universālajām bankām no otras puses. Bet es šeit lielākā mērā patiesībā biju domājis par laika faktoru. Nēsam ieskicējuši pilnīgi nekādus laika grafikus un termiņus, bet, ja, nu, ir lielākā problēma, tad nu, ir nepieciešams arī vairāk laika tā arī tās risināšanai. Bet liela daļa mūsu identificēto uh, deficīta vai finansējuma trūkuma, ja mēs izmantojam pirmo pieeju. Un to ir krietni mazāk patiesībā nekā izskan bieži vien. No 70 bankām mūsu aplēses ir tādas, ka nu, tur pie 100, 120 miljardiem mēs nonāk. Ne, nu, cipars jebkurā gadījumā liels, bet nebūtu ne 5, ne 6, ne 7, 800 miljārdu, kā tie izskan reizēm bet no šī parauga visai liela daļa, vai vismaz daļa, ir saistīta ar jautājumu, vai struktūrētās notas būtu jāizmanto, vai mēs izmantojam striktāku pieeju kā, kā tagad, kad tās tiek izslēgtas. Tie, tieši tāpat kā vērtspapīrošanas gadījumos, uh, ir atšķirības starp to, kas notiek Vācijā un ASV. Komisijas priekšlikums šobrīd sniedz zināmas manevri iespējas, un arī to varbūt vajadzētu ņemt vērā, lai mums būtu iespēja skatīt šos dažvariantus. Nu, nav tā, ka mēs to ignorējam. Visticamāk, zinām, elastība tur būs jāizmanto arī attiecībā uz laika termiņiem. Thank you very much. I... Paldies. Ļoti auglīgas, eh, labas diskusijas mums bija, grūti jautājumi, labas atbildes. Varam noslēgt diskusijas un mūsu sēdi. Nākamā sēde notiks ceturtdien, deviņos. Mums ir daudz svarīgi balsojumi paredzēti. Tā skaitā arī uh, vērtspapīrošana. Un pirms tam 8.30 e, kopīgā sēde ar Lībe komiteju. Arī tur būs balsojums par deleģētā tiesība akta pret naudas atmazgāšanu uh, noraidīšanu. Paldies, Kēnigs kundze, un ar nepacietību gaidām mūsu nākamo tikšanos. Paldies!